Okay, colleagues, uh, can we make a start? Um, you have the agenda in front of you. Labrīt, sāksim mūsu sēdi. Darba kārtība ir mūsu priekšā, vai ir kādi iebildumi? Attiecībā uz darba kārtību, ja nav nekāda komentāra vai iebilduma, tad mēs tālāk aplūkosim uh, marta sēžu uh, protokolus un arī aprīsēdes protokols, vai ir kādi jautājumi vai iebildumu saistībā ar šiem protokoliem? Acīm redzot, nē. Tā tad neviens nepiesakās neko teikt. Tālāk man ir viens paziņojums. Un gribu atgādināt, kolēģi, ka 14. jūnijā Strasbūrā mums būs ārkārtas sēde no pulkstens 7 līdz 8.30. Un galvenais mērķis būs balsot par CRD3 ziņojumu. Tāpat gribu atgādināt, ka mums 21. jūnijā būs sanāksme no 3. pēcpusdienā. Un arī 22. jūnijā būs uh, rīta un pēcpusdienas sesija. Un tālāk mēs varam pāriet pie šīs dienas darba kārtības. Mums ir tātad paredzēts ceturtais darba kārtības jautājums Hans Pīter Mārtiņa ziņojums par uzņēmē darbības reģistru sadarbību tēma izklausās ļoti interesanti. Došu vārdu mūsu referentam, un viņš varēs pastāstīt par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis jautājums ir interesantāks varbūt nekā jūs domājāt. Es runāšu pavisam īsi. Paldies par visiem iesniegtiem grozījumiem. Mums ir notikušas diskusijas, un galvenokārt runa ir bijusi par kādiem jautājumiem par to, kā efektīvāk strādāt arī Un, protams, arī pilsoņi varētu būt ieinteresēti e, piekļuvē dokumentiem, informācijai, tātad runiet par informācijas piekļuvi informācijai un efektivitātes nodrošināšanu. Paldies par jūsu komentāriem. Es esmu iekļāvis visus ierosinājumus, kas izskanējuši diskusijās un īpaši no bulmaņa puses, tāpat arī no konservatīvo kolēģu puses. Un esmu mēģinājis Uh, tos uh, sasaistīt arī ar saviem grozījumiem. Divas būtiskākās problēmas. Viena ir saistīta ar ceturto grozījumu, Pēters Simons to ir ierosinājis, un viņš tajā ierosina nobalsot, proti, ka visas informācijas uh, tiek aktualizētas neatkarīgi no dalību valstu, ir no to izcels, izcelsmes dalību valsts. Es nevaru īsti iedomāties, kā tas varētu notikt Mēs vēlamies galu beigās uh, visas Eiropas mērogā pieejam biznesa reģistru. Un šāds priekšstats, kāds rodas no teksta, būtu ieviešama jauna procedūra, ja process. Un tas, manuprāt, ir radīs tikai papildus birokrātisku, birokrātiskas problēmas. Un ne jau tāpēc, ka man nebūtu cerības, ka pieeja būs aktuālākajiem datiem, es kā referents iesaku noraidīt šo grozījumu. Es domāju, ka tas nav īstenojams, un tas attiecīgi neradīs pievienoto vērtību. Un otra problēma, ja to tā var teikt. Runa bija par dalījumu balsojumā, grozījumiem numur 5 man radās iespējas, ka lielākais vairākums mūsu komitejā atbalsta, tāpat kā Bulmana kungs to jau formulēja, un mēs to arī esam iekļāvuši, ka mēs uzskatām, vairākums no mums uzskata, ka Eiropas risinājums šādiem biznesa reģistriem ir nepieciešams, kas būtu kā pienākums un kas būtu arī pietiekams salasām visiem pilsoņiem. Es domāju, ka politisku ies, uh, apsvērumu dēļ Eiropas konservatīvie un reformisti uh, viņi nevēlas šo kā pienākumu paredzēt. Es tāpēc uzskatu, ka ba dalītais balsojums būtu uh, viens, viena iespēja, kā balsot par šiem grozījumiem. Un tāpēc ja lielākais vairākums neatbalstīs to kā obligātu pasākumu, tad eh, jebkurā gadījumā tas ir viss, ko gribēju šobrīd sacīt. Vēlos pateikties par ļoti efektīvo darbu, kas ir veikts, ko veica sekretariāts, tāpat arī mani kolēģi. Un tas ir viss, kas man šobrīd ir sākāms rīt priekšpusdienā mums būs balsojums, un tad arī redzēsim rezultātus. Okay. Uh, Paldies! Vai varu lūgt ēnu referentiem, vai viņu, viņiem ir kas komentējams? Sirsnīgs paldies arī Mārtiņkungam par šo pamatdokumentu, uz kuras varam balstīties. Svarīgi šeit ir tas, ko mēs vēlamies panākt tiešām saistošs noteikums, kas paredz, ka visas dalība valstis piedalās un ka visi uzņēmumi, kas sniedz informāciju, sniedz to ap, uh, pilnīgu un pārskatāmu, par, uh, radot iespaidu fakt, par reālo situāciju. Un es gan saskatu šo situāciju savādāk kā Mārtiņš. Uh, Un man šķiet, ka vajag noteiktu institūciju, ka, kurai ir šis pārskats par aktuālo situāciju, par patieso datu apkopojumu, kas nodrošina šādu informāciju, jo citādi publiskā ticamība šādai institūcijai eh, būs tikai šķietama. Uzņēmums, kas tiešām balstās uz šādiem datiem, ņemot vērā informāciju, kas ir pieejama šādā reģistrā, ne, nevarēs būt droši, ja nebūs tas kā obligāts pienākums sniegt aktuālus datus un nebūs pārliecināti, ka viņi var uzticēties šiem dat datiem. Tāpēc man svarīgi šķiet kāds būtisks jautājums, tāds pamatjautājums, vai tiešām šādu instrumentu mēs radīsim, ar kuru varam nodrošināt labu, drošu pārskatu visiem tirgus dalībniekiem nākotnē vai arī mēs to nedarīsim. Jo instruments, kas šobrīd neliecina par, jeb nenodrošina patiesumu, datu patiesumu, tas ir nederīgs instruments. Thank you, um, Paldies, uh, Kariņa kungs, tautas partijas grupas vārdā. Uh, yes, thank you very much, thank you. Paldies, paldies uh, Mārtiņ kungam. Uh, Es eh, domāju, ka uh, viss ir tā kā, nu pat tik norādīts. Tas ir principi jautājums. Un otra puse izmaksas. Tātad no tautas partijas puses mēs principā piekrītam, ka šāds uh, funkcionējošs reģistrs būtu ļoti labs uzņēmumiem. Mēs zinām, ka dalību valstu vidū ir dažādi līmeņi, piemēram, mana valsts Latvija, kas ir uh, tāds kā jaunpienācējs šajā jomā, sāka no nulles pirms 20 gadiem, un šobrīd mums ir ļoti moderna tiešsaistes sistēma, kur var saņemt visādu veidu informāciju par uzņēmumiem, ar kuriem varbūt jums ir interesi veikt kādu sadarbību. Bet mēs zinām, ka ne visām dalību valstīm ir šādas, nu, varētu teikt, modernas sistēmas, jo eh, ir valsts, kur ir bijušas citas tradīcijas un cita veida aktu vāzes, No tautas partijas puses mēs domājam, ka ja mēs šo prasību izvirzam kā obligātu vai saistošu, tad kādā veidā tiks sektas izmaksas un kādas būs garantijas. Tā tad mēs idejas ziņā piekrītam šiem priekšlikumiem, bet tomēr tautas partija neatbalstīs šo obligāto aspektu. Un jautājums ir tāds, Varbūt mēs kaut kā labāk varētu censties izprast, saprast, kādas varētu būt izmaksas dažādajās dalību valstīs un arī padomas piekrišana ir jāsaņem. Es domāju, ka tieši šajā virzienā mums vajadzētu strādāt. Atzīstot, ka jautājums ir svarīgs, mēs tomēr esam diezgan agnostiski noskaņot par šo saistošo aspektu. Paldies, un Streček kungs no ECR grupas. Uh, dobré odpoledne paní předsedkyně. Labdien! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Man nav nekas daudz piebilstams Hans Pētera Mārtiņa jau teiktajam. Mūsu viedokļi atšķiras sekojošā ziņā. Mēs uzskatām, ka komerc reģistru sasaistīšanas gadījumā ir jāgarantē, lai šī sistēma būtu uzticama, efektīva un lai tās darbība nākotnē būtu balstīta uz pēc iespējas uh, mazāku skaitu birokrātisku procesu. Protams, arī jādomā par kopējām izmaksām. Un arī izmaksām vajadzētu būt pēc iespējas mazākām, ieviešot šādu sistēmu. Tā kā mēs apzināmies, ka dalību valstīm ir atšķirīgas sistēmas, mēs nevaram pieņemt šādu tik stingru prasību, kāda šobrīd ir ierosināta. Un tāpēc mēs Ceram, ka padomu varbūt varētu rast kādu labāku formulējumu. Mēs savā balsojumā gribam, lai būtu paredzēts vairāk uh, elastīguma uh, un izvēles iespēja dalībvalstīm, un cerams, ka viņas arī piekritīs gal galā. Paldies, Bulman kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, referents. Es domāju, ka ir ļoti skaidri parādīts, pateicoties Pētera Simona kunga darbam, ka mūsu politiskā grupa šo jautājumu uzlūko ļoti nopietni. Mums šķiet, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo uzskatām, ka funkcionējošs uzņēmuma reģistrs ir būtiska Eiropas iekšējā tirgus sastāvdaļa. Kāpēc es to tā saku? Tāpēc, ka arvien vairāk likumdošanas aktu kurus, paldies Dievam, esam pieņēmuši kopīgi, ka tie būs īstenojami tikai tad, ja mēs zināsim, kuri ir iesaistītās puses, kuri strādā pāri robežām, kuri e, darbojas plānveida ekonomikā un tam līdzīgi. Ir daudz likumu. Es atceros kādu lielu e, pakalpojumu direktīvu, piemēram, šādas direktīvas nebūs īstenojamas, ja nezināsim, kādā veidā šis eh, Eiropas tiesību kopums un tāpat arī eh, valstu tiesība aktiem, kā tie varēs tikt īstenoti uzņēmumos, ja mēs nezināsim viņu pat adreses, ja mēs nezināsim, kuri tad ir iesaistītās puses. Tāpēc es uzskatu, ka birokrātija, protams, ir jāsamazina un arī izmaksas būtu jātur pēc iespējas zemākā līmenī, bet uzņēmumu reģistrs Eiropas mērogā ir ļoti būtiska sastāvdaļa Eiropas iekšējā tirgū. Un ja tas nebūs kā pienākums, ja nebūs vienoti standarti, tad tāds tādā veidā mēs nostājamies pret iekšējo tirgu, jo tad šāds reģistrs nebūs funkcionēt spējīgs. Es vēlētos labprāt zināt, kā mēs vairākumā šajā komitejā varēsim nolemt, un es nevēlētos e, šādā būtiskā jautājumā vienkārši tādus nejaušu sagadīšanos un ka pēkšņi notiks kāds negaidīts balsojums, vai tomēr būs balsojums vairākumā rīt priekšpusdienā, kas apšaubīs kaut ko, kas man šķiet ļoti, ļoti svarīgs. Es labprāt vēlētos dzirdēt arī jūsu nostāju šajā jautājumā, un tad es apmēram zinātu, kāds būs rezultāts rītdien. Um, Schmidt, to... Šmita kungs, jums laikam kā ēna referentam vajadzēs izteikties no Alda grupas uh, puses, jā, es ceru, ka tā būs tā ir, priekšsēdātājs kundze. Es uh, cerēju, ka mana kolēģi varēs piedalīties sēdē, bet tā tas nav. Bet, ja kurā gadījumā man vismaz ir priekšā balsošanas saraksts. Mums ir problēmas ar ceturto rindkopu sākotnējā tekstā. Tur ir atsauce uz uh, Stoiber grupu. Un tāpat arī piektais eh, punkts un piektais grozījums. Tātad tur ir paredzēts dalīts balsojums un to prasa uh, eh, ECR grupa. Mēs paredzam balsot pret pirmo daļu un tātad uh, par, balsosim par, par atlikušo daļu. Domāju, ka tas atbilst jūsu ieteiktajam. Un sastais grozījums, to ir iesniedzis Pīters uh, Saimons, man tā šķiet. Un uh, tas ir uh, savietojums ar piekto grozījumu. Un šeit man ir rakstīts, ka mēs par to varētu balsot kā par papildinājumu. Un tāpēc mēs to neatzīstam, nepieņemam, mēs atbalstam sākotnēju oriģinālo tekstu, un pārējais viss ir plusiņi, tātad mēs balsotu par vai. Uh, Ar to jums pietikt, Bulmankungs. Bulmankungam vārds. Bez mūsu ēnu referenta, un nevēlos viņu tagad aizskart, kuram, protams, ir sava nostāja, viņa tāda var būt. Bet es domāju, ka būtu labi, ja ēnu referenti pēc šīs diskusijas sanākt kopā, lai varētu gūt tādu kopīgu priekšstatu par situāciju. Ähm, Pēdējais vārds tad ēnu referentam. Sirsnīgs paldies Pulman kungam. Es to labprāt arī darīšu. Arī vakar notika sarunas birojā. Mums gan nebija pietiekams iespējas izrunāties, bet jebkurā gadā, gadījumā vēlos tiešām caurskatā, caurspīdīgumu panākt. Šmita kungs, es īsti jūs nesapratu. Varbūt arī tāpēc, ka Um, balsošanas saraksts šobrīd vēl ir pietiekami neskaidrs, vai liberāļi ir par to, ka tas būtu kā obligāts saraksts, vai ir pret to, ka tas būtu obligāts, ja es pareizi sapratu. Jūs esat tātad par vai pret to, ka šis saraksts būtu kā obligāts. Tas jau arī ir tas pamats, par ko mēs diskutējam, un to vēlos noskaidrot, jo no Simona kunga puses, no sociāldemokrāta puses tāpat arī goja zaļo puses un ēnu referenta vairākums ir par to, ka tas būtu obligāts, bet neesam vēl viensprāts pilnībā par to, kā tas varētu mazināt birokrātijas, administratīvos izdevumus un citus izdevumus. Es neesmu pret to, ka tas būtu obligāts, es esmu drīzāk pār to, bet es esmu nobežījies par Simon kungu ierosinājumiem grozījumās Un citādi es tiešām domāju, ka rītdien tiešām būs vairākums, jo runa jau ir tiešām par funkcionēt spēju Eiropas mērogā. Un es sirsnīgi vēlos pateikties par interesanto sadarbību, un tāpēc es ceru, ka rītdien eh, vairākums nebūs vienkārši sagadīšanās pēc, bet tas būs politiskais vairākums. Good. Well, are... Ļoti labi, ja nav vairāk citu komentāru, tad man ir prieks, ka mēs redzam, ka sadarbības starp grupām bija bijusi ļoti laba, un mēs par ziņojumu balsosim rīt. Tad mēs pārējām pie piektā darba kārtības jautājuma, un tas ir par ietekmes novērtējumu neatkarīgumu nodrošināšanu. Šis jautājums tiek atlikts, un tāpēc mēs pārējām tagad pie sestā darba kārtības jautājuma, un tas ir uh, ekonomisko un sociālo lietu komitejas uh, atzinums par Ashley Fox ziņojumu par demogrāfiskās demogrāfiskajām problēmām un pauģu solidaritāti. Dod vārdu Foks kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā es gribētu pateikties sekretariātam par eh, darbu, izstrādājot šo atzinumu. Demogrāfiskās izmaiņas nav nesena parādība, bet tas ļoti lielā mērā ietekmē uh, publisko finansējumu, un šajos krīzes apstākļos uh, sekas ir vēl smagākas. Mums ir uh, jāpievērš uzmanība šī publiskā finansējuma ilgspējībai saistībā ar pensiju sistēmām un jānodrošina uh, stimuli ilgtermiņa ieguldījumu sistēmām, lai risinātu šos uzdevumus. Kā jau visi atzinumi, lai tie būtu efektīvi, mums ir jādod nodarbinātības komitejai ļoti skaidra sava nostāja mūsu kompetences jautājumos, un es gribētu lūgt uh, citu sēnu referents un pārējos kolēģis ņemt to visu vērā, izstrādājot grozījumus. Ir skaidrs, ka Uh, fiskālās un labklājības sistēmas ir dalību valstu kompetencē. Mūsu loma, kā es to izprotu, ir aicināt, veicināt, lai dalību valsts veiktu atbilstošu rīcību, lai pārvaldītu, kontrolētu šīs demografiskās izmaiņas. Sabiedrības novecošanās nozīmē, ka jāveicina, jāaicina cilvēks izmantot uh, privāts uzkrājums schēmas, un personīgie uzkrājumi būs arvien būtiskāki, lai mazinātu šo arvien pieaugušo slogu valstu sistēmām. Uh, Mums jānodrošina, lai valstu finansējums ir ilgspējīgs, ir jāatbrīvo nodarbinātības tirgus, jāpadara tas elastīgāks un lai tas labāk varētu rēģēt uz demografiskajām izmaiņām. Jānodrošina, lai veca gadagājuma cilvēki varētu strādāt, cik viņi ilgi vien to vēlas. Jānodrošina, lai finansiālā eh, ziņā cilvēki neciest no tā, ka viņi audzina bērnus, ka viņiem ir ģimene. Uh, Es eh, tāpēc ceru, ka mums būs laba sadarbība ar citiem ēnu referentiem, izstrādāt šie ziņojumi, un mēs varēsim nodrošināt labu, saturīgu ziņojumu nodarbinātības komitejai. Paldies, ar priekšsādātāju, paldies, ka izteicāties tik īsi, aicināšu izteikties ēnu referentus, eh, izteikt komentārus no tautas partijas eh, puses. Sara Asēja kundze. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, gribu pateikties referentam par ļoti labu atzinumu projektu. Tur ir iekļauti vairāki apsvērumu, kurus arī es, es, es tiku minējusi. Mums ir jānodrošina laba uh, cilvēku aprūpa un labklājības sistēma, neradot tāpat laikā milzīgu parādu nastu turpmākajām paaudzēm. Pozitīvi vērtēju to, ka tiek uzsvērts valsts finansējuma ilgspējīguma aspekts, kas ir ļoti svarīgs priešnosacījums, lai rūpētos par uh, uh sabiedrības novecojošo daļu Es no tautas partijas puses iesniegšu dažus grozījumus šim atzinumam un ceru, ka tie atbildīs uh, referenti nostājai. Cik liela būs uh, demografiskās novecošanās ietekme? Tas būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā vecāku gadgājumu cilvēku būs pieejama kā darba spēks un kāda būs, uh, kāda būs nodarbinātības rādītāja šajā vecuma grupā un cik uh, stundas katrs vidēji strādās. Manuprāt, ir jāatbalsta vecāku cilvēku līdzdalību un iesaistīšanās darba tirgu. Mums ir jāmazina demografiskās novecošanās negatīvā ietekme, veicot pretpasākums. Pirmām kārtām jānovērš veselības problēmas. Ja šie vecākā gadagājuma gadi būtu veselīgi, ja cilvēki ilgāk saglabātu veselību, tad tas uh, radītu mazāku slogu veselības aprūpas sistēmām. Ir vairāki veidi, kā uh, to nodrošināt. Ir jāuzlabo produktivitāte kā tāda, bet kas ir vēl svarīgāk, jāuzlabo produktivitāte tieši veselības aprūpas un labklājības sektorā. Somijā finanšu ministrija ir aprēķinājusi, ka uh, 0,25% palielinājums ikgadēji valsts uh, sektorā. dot lielu ieguldījumu. Es domāju, ka citi veidi būtu palielināt uh, pensionēšanās vecumu, tāpat censties palielināt uh, uh dzimstību, uh, kontrolēto imigrāciju un Dzimstību vajadzētu palielināt, palielinot atbalstu jaunām ģimenēm. Es, kā es teicu, iesniegšu dažas grozījumus saistībā ar šiem minētiem jautājumiem un ceru, ka referents piekritīs uh, šiem viedokļiem, jo tie atbilst uh, arī tam, ko referents jau savā atzinuma projektā ir norādījis. Un vēlreiz liels paldies! Paldies! Un tagad Roņjonkungs. Uh, Priekšsādātājs kundze, cienījamie kolēģi, grib pateikties eh, referentam par veikto darbu. Un eh, es tāpēc eh, gribētu izteikt arī savus piezīmes no savas puses. Pirmām kārtām, demogrāfiskās problēmas, protams, ietekmē valsts finansējumu, valsts finanses. Un, ja mēs gribam pārvaldīt šo valsts finansējumu, tad Eh, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāmeklē jauni resursi, un, protams, šāda problēma var uh, rasties, jo demogrāfiskie procesi ir apzināti, bet eh, šobrīd netiek uzdot pareizie jautājumi, lai to risinātu. Ziņojumā ir uh, minēta iespēja uh, Ehm, mīkstināt šo problemātiku, veicinot eh, dzimstību, un, protams, ka doma ir daba, laba. Protams, ja būtu daudz vairāk aktīvo strādājušo cilvēku, tad eh, šī problēma, tā teikt, mazinātos, un eh, no šī viedokļa, protams, vajadzētu censties rast valstu resursus, lai atbalstītu šo ģimenes un dzimstības politiku. Bet viena lieta, kas nav minēta šajā ziņojumā, kas netiek tur izsināta, Tas ir aktīvā darba spēka stiprināšana nākotnē un atbilstoši tam migrācijas politika. Un es uh, gribētu uzsvērt, ka nepieciešama šī uh, regulētā un legālā imigrācija, un tas noteikti varēs dot papildus finanšu ieņēmumus Eiropas Savienības valsts dalību valstu kasēs, kas attiecīgi varēs uh, atvieglināt uh, šo novecošanās procesu radītās problēmas. Ir divi pasākumi, kas tiek ierosināti šajā ziņojumā uh, par kuriem būtu vērts diskutēt. Un pirmais, uh, pirmais uh, ir uh, veicināt tātad, lai cilvēki izmantotu uh, pensiju uh, fondus. Es gribētu piesaistīt uh, savu kolēģu uzmanību. Tam, ka šāds priekšlikums varētu radīt negatīvas sekas. Jo principā varētu notikt tad kā naudas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 Paldies, un vārds tagad Intvelds kundzei. Viņa ir Alde grupas sēnu referente, tā tad es došu vārdu viņai. Vai jums ir kas sakāms par šo atzinumu pavisam īsi? Es jums uh, dodu laiku, tā tad jūs varat sakārtot savas lietas, jūs esat tikko ieradusies, jums, jūs esat gatavi runāt, jā. Yes, Paldies, atvainojiet par to, ka nokavēju, bet uh, tad, kā, kā jau daudz no mums, skrēja no vienas sanāks uz otru. Mēs atbalstām ziņojumu kopumā, bet eh, mēs eh, iesniedzam vairākus grozījumus. Tas, ko minēja iepriekšējais runātājs par pensiju sistēmas ilgspējību, par eiro un stabilitātes eh, paketi. Protams, ir nepieciešams, eh, lai dalību valstis nodrošinātu pensiju sistēmas ilgspējību, tāpēc mums ir vairāk grozījuma attiecībā uz šo jautājumu. Mēs eh, iesniedzam arī grozījumu numur divi, lai sesto rinkopu aizvietotu Tātad mēs, mēs domājam, ka šādam formulējumam nav vieta šajā dokumentā attiecībā par ģimenēm. Eiropas Savienībai nav jāsaka dalībvalstīm, kādas, kādas ģimeņu tips būtu jāatbalsta. Paldies! Paldies! Tagad uh, atkal vārds Fokskungam, referentam. Lūdzu, vai jums ir kādi komentāri? Paldies, priekšsēdājs kundze! Vēlos pateikties uh, par komentāriem. Un es tātad viņi tiem atbildēšu individuāli. Paldies! Es jums vēlētos atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 4. jūnijas. Un šo grozījumu pārspriešana būs 28. jūnijā. Tātad mums ir zināms laiks, lai apspriestu šos te grozījumus. Tagad Pievērsīsimies nākamajam darba, darba kārtības punktam, numur septiņi. Tad ziņojums par Igauniju, par eiro ieviešanu, nu, sākot no 2011. gada. Eh, tagad referents ir Edvards Šaklunas kungs. Paldies, priekšētājs kundze. Eh, iepriekšējā diskusijā vairākums no dalībniekiem izteica savu atbalstu un at, izteica savu atbalstu Igaunijai un mēs atbalstām uh, eiro ieviešanu sakot no 1. janvāra. Protams, uh, bija jautājumi par uh, iesniegtās, iesniegtās statistikas datu kvalitāti. Un bija arī jautājumi par, uh, par, uh, par nodarbinātības datiem. Un tad paldies, paldies par veikto darbu attiecībā uz uh, iesniegtajiem grozījumiem. Ir iesniegta 13 grozījumi, 8 no tiem ir. 8 no tiem ir iesniegusi Mārta Andresena un 2 no Mičels kundzes. Tātad attiecībā uz esoto es uh, atbalstu šo viedokli, bet es nepiekrītu tam, ka Igaunija nav gatava vai ka mums vajadzētu atlikt Igaunijas eh, ienākšanu Eirozonā kāda iemesla dēļ. Tāpēc eh, tātad šim, šie astoņi grozījumi pauž vienu viedokli. Attiecībā uz Klīnca kunga grozījumu, tas ir ļoti svarīgs jautājums par to, ka par to, lai pārēj uz eiro netiktu izmantota kā attaisnojums cenu pieaugumam? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo dažās valstīs tas ir bijis eh, ļoti nozīmīgs. Tad mēs ar Klītas kungu vienojāmies tad, tad, eh, to pārcelt uz desmito rindkopu. Igaunijas. Tad ši, šim formulējumam ir jābūt šajā rīnkopā. Tātad attiecībā uz šo formulu man, man nav iebildumu. Tad attiecībā uz grozījumu par Eurostat. Ciešā sadarbībā ar statistikas biroju. Man pētījuma ietvaros es noskaidroju, ka tas tā ir noticis un komisija ir apmierināta ar statistikas datu kvalitāti. Tāpēc tas ir drīzāk jāiekļauj apsvērumos kur, nu, kur komisija apstiprina, ka Eurostat eh, ciešā sadarbībā ar Igaunijas statistikas biroju ir pārbaudījusi visu eh, informācijas datu um, uzticamību. Tas ir tur skaidri noteikts šajā dokumentā. Attiecībā uz Mičels Mičela kungu, kungu grozījumu par datiem un kritērijiem. Tas attiecas uz datiem un, ne, un uz neatkarīgiem datiem. Es īsti nezinu, kas ir neatkarīgi dati, bet man nav iebildumu eh, pret šo te grozījumu. Tad mums ir vēl viens grozījums attiecībā uz lūgumu komisijai Tas ir ļoti svarīgs par attiecībā uz to, kas šobrīd notiek Eirozonā. Un pēdējais grozījums neatiec uz Igauniju, bet kopumā uz komisiju un Eiropas centrālo banku, tātad ziņot par zo, soļiem samazināt samazināt aktīvu uzpūšanu. Un visā visumā es piekrītu šiem pēdējiem pieciem grozījumiem, un es ceru, ka mēs panāksim to, lai detaļas tiktu pieslīpētas rītā. Paldies, tādai Andrefanatiem ir tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētājs. Izteikšos ļoti īsi. No sākuma paldies par ļoti labajiem ziņojumu un par grozījumu pie pieņemšanu. Tātad uh, independent attiecas uz to, ka mm, tas netiek noteikti, to nenosaka, teiksim, valdība vai valsts iestādes. Un es domāju, ka tas ir tieši tas, kas ir noticis. Tomēr es pasakos par to, ka šis formulējums ir pieņemts. Es jau divi ar pus gadus saistībā ar savu un arī citām valstīm runāju par šo jautājumu. Tad es biju 2007. gada Eiropas centrālās bankas eh, ziņojuma referents, un es zinu, ka viņa komisija pārbauda šo jautājumu. Ir ļoti grūti zināt, eh, kā tas ir izdarāms, tātad šīs zemās eh, procentu likmes, un kā tas tiek izmantots, lai kontrolētu inflāciju. Eirozonā tas ir bijis, tas ir uh, veikts uh, veik, ļoti veiksmīgā veidā. Tomēr tad es domāju, ka gan centrālā banka, gan komisija par to ir nopietni domājusi. Un tad es pa pateicos par jūsu atbalstu. Un es vēlu Igaunijai veiksmi. Es domāju, ka tas ir labi, ka tad, tad ir lieliski šajos juku laikos redzēt, kā uh, neliela valsts var uzņemties šādas liela, šādu lielu atbildību. Paldies! Kīns kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vismaz vēlos pateikt, es vēlētos, ka visi ziņojumi, kur esmu rēnu referents, būtu skaidri un tik saprotami, ka tie būtu vienkārši un saprotami visiem, un arī visi mazie grozījumi būtu pieņemami, kā līdzīgi šajā gadījumā. Ja rodas jautājums. Eh, Igaunija ir gatava pievienoties Eirozonai, bet man rodas, eh, man, protams, rodas jautājums, vai Eirozona ir gatava uzņemt Igauniju, un tas ir tāds pretēji rakstur jautājums. Mums būtu jābūt priecīgiem. Uh, kāda no valstīm vēl ir ieinteresēta pievienoties Eirozonai, jo esam pārliecināti, ka Eirozona par spīti visām grūtībām tomēr pastāvēs, un tāpēc esmu tiešām priecīgs, ka e- Igaunija vēlas kļūt par Eirozonas dalībnieci, un tāda arī būs, un tāpēc Marta Andriārsen politisku apsvērumu dēļ uh, tiešām nevar piekrist, ka viņi saka, Igaunija nav gatava. Politisku iemeslu dēļ, proti pašā sākumā jau par to bija runas, un tas ir arī taisnīgi. Igaunija ir piepildījusi visus kritērijus, un viņai ir pilnīgas tiesības kļūt par Eirozonas locekli. Un tad uh, valsts skaits būs 17 un nevis 16. Thank you. Um, I'm looking... Paldies. Eh, citi referenti, kas ir šajā telpā, Klūterkungs, lūdzu. Vai arī jūs neko neteiksiet? Tad? Eh, tad vai kāds vēl vēlas ko teikt? Nē? Tādā gadījumā vērts atkal mūsu referentam, lai ap, ap, apkopotu mūsu diskusijas rezultātus. <clears throat> no, all I need is to just uh, to thank Uh, es tikai gribēju pateikties uh, ēnu referentiem par labo sadarbību. Gribu norādīt, ka ir tikai viens uh, mazāk svarīgs vārds, kuru noteikti es atkal ielikšu atpakaļ tekstā, jo tas, manuprāt, kļūdas pēc tika izņemts ārā, bet visā visumā es cerīgi raugos uz rītdienu. Paldies! Lielas paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Tā gadījumā ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Es jau redzu referentu. Ziņojums par biržas sarakstā iekļauto sabiedrības vadītāju atalgojumu El Hathurui kungam tiek dots vārds. Tātad lūdzu, tātad jūs. Paldies, priekšētājs kundze. Tātad es tieši laikā ierados uz savu prezentāciju. Vēl, vēlos pateikties par 84 grozījumiem, kas ir iesniegti. Vairākums no tiem ir ļoti konstruktīvi, atvainojiet. Un es domāju, ka vairāk no tiem tiešām uzlabos šo te ziņojumu. Protams, ir vairākas praktiskas grūtības, un tas nevien nepārsteidz. Un kā referents es darīšu visu iespējamo, lai, lai apspriestos ar ēnu referentiem. Un lai tad sasniegtu kompromisu attiecībā uz vairākiem svarīgiem jautai, jautājumiem. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka Eiropas parlaments uh, raida svarīgu signālu attiecībā uz uh, šīs, šīm te biržu sarakstā iekļautajām sabiedrībām un šī atalgojuma politika nevar netikt kontrolēta. Un mums ir, jā, mums ir kaut kā jārisina šī problēma. Un tad ir vispārīgs aicinājums uh, risināt šo problēmu, un ko, kopā ar Makartīs kundzi es eh, domāju, ka nepieciešams eh, tāds stingrs ziņojums eh, par atalgojumu politiku. Un, un, un tagad ir pienācis īstais brīdis šādam ziņojumam. Un ir, bija ierosinājums rītdien. Tad rītdien Eiropas komisija publicēs ziņojumu par uh, 2009. gada jūnija eh, rekomendācijām dalību valstīm. Un tātad joprojām eh, tur ir liels darbs priekšā. Es domāju, ka tas, kā šī problēma tiek risināta, nav vienmēr bijis apmierinoši. Un viens no galvenajiem vēstījumiem ir tāds, ka mums ir nepieciešams stingrākas iniciatīvas. Tad, eh, mēs eh, spriedīsim tieši par šo te atalgojumu politiku. Un es tiešām ceru, ka Eiropas komisija eh, nāks, ierosinās ietver direktīvu par šīm te e, bieži sarakstā iekļautajām sabiedrībām. Es e, īpaši neiedzināšos detaļās attiecībā uz šo ziņojumu, bet ir vairāki jautājumi, e, kuriem es tiešām varu piekrist. Piemēram, par krīzes fondu izveidošanu. Es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgi noformulēts. Un vairākiem grozījumiem ir nepieciešama lielāka proporcionalitāte, arī tam es piekrītu. 67. grozījums Balsas kundze. Ierosinājums uh, attiecībā uz uh, atalgojumu, tad, tad ir, lai, būt, lai tiktu aplūkotas arī pensijas, ne tikai alga. Arī tas ir uh, labs ieteikums. Un tad ir, ir tomēr arī vairākas mm, dažādi viedokļi Bet es domāju, ka ir svarīgs jautājums par riska novēršanu, ko, kur, kas iepriekš ir jānosaka uh, no uzraudzības puses. Un uzņēm, sabiedrībām tas ir jā, jādara, lai efektīvi pārvaldītu risku. Un tāpēc Es ļoti atbalstu Balsas kundzes ieteikumu. Es esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu izcelt šo uzraudzības lomu attiecībā uz uh, atalgojumu, kad parādās konflikts starp uh, riska pārvaldītājiem. Tur vajadzētu būt īpašai procedūrai šādos gadījumos. Un es ierosinu arī to, lai Makārtijas eh, kundzes eh, ierosinātie noteikumi, tur būtu minēts tas, ka eh, šīs tā sabiedrības būtu pakļauts arī vērtēšanas un um, nosodījuma procedūrai. Tad vairāki jautājumi būtu arī saiknes starp uh, fiksēto un mainīgo atalgojumu. Un citi kolēģi domā, ka mums vajadz, būtu kaut kas vairāk jāsaka par to, ka ir nepieciešams uh, tad, tad ierobežot algas. Pēdējos gados līdz krīzē. Viss, tad mums, mums ir skaidrs, ka tad bija ļoti maz uzmanības pievērsts uh, šim te algas ierobežojumam. Un tagad es priecēšos dzirdēt, kas par to ir sakāms citiem kolēģiem. Un tad tas bija ļoti labi, ka mēs varam uzklausīt arī tātad ēnu referentus. Paldies! Nitrasa kungs, lūdzu. Paldies! Es domāju, ka mums ir jāuzsver viena pozitīva lieta šajā ziņojumā. Un tā ir saistības starp atalgojumu un ilgtermiņa rezultātiem. Es domāju, ka tas ir kaut kas kas ir jāregulē. Es domāju, ka noteikums attiecībā par komitejas eh, neatkarību arī ir ļoti svarīgs punkts, un mums to vajadzētu aizstāvēt. Par to vajadzētu būt vienprātīgiem. Attiec, attiecībā uz uh, tikšanos ar referentu. Es domāju, vai tiešām mēs varam teikt, ka šī variācija tiešām bija lielākais krīzes iemesls. Es domāju, ka situācija tiešām bija daudz sarežģītāka. Tas bija viens no faktoriem, kas uh, radīja krīzi, bet es nezinu, cik lielā mērā uh, tas bija vaino, vainojams pie krīzes rašanās. Un attiecībā par iniciatīvām uz nodokļiem. nodokļi eh, ļoti lieliem ienākumiem. Tātad eh, tas nav tāds jautājums, kas tiktu ļoti atbalstīts Eiropā. Es ļoti vēlētos dzirdēt uh, referendums par šo jautājumu, bet es tiešām neredzu, nez, ne, nezinu kā, jebkāda apdrošināšanas sistēma varētu tikt izmantota, lai, uh, lai nodrošināt to, ka nākotnē vairs nav krīžu. Tāpēc es domāju, ka šī uh, ideja ir tāda pārāk tālajoša. Un es nezinu, vai uh, šai te, šī ideja radīs piekrišanu. Un tad uh, mani tad gal, galvenie jautājumi, kas mani uztrauc, es domāju, ka kopumā ievirze ir pareiza, bet uh, mums vajadzētu drīzāk eh, izveidot uz, tādus kā uzvedības noteikumus, nevis eh, kaut kādu iestādi, kas eh, pāraugā nodokļus. Šis nav pirmais dokuments, kuru mēs veidojam attiecībā par atalgojumu, un es domāju, ka mums vajadzētu skatīties visāk uz to, kā darbojas pašreizējie regulējumi un kā tie ietekmē atalgojumu. Vai ir pozitīva ietekme? vai nav ietekmes, vai arī ietekme ir negatīva. Paldies! Paldies! Uh, Heglundam vārds. Paldies, priekšstādātāji! Uh, visā visumā es uh, ceru, ka mums būs interesants diskusijas ar referentu. Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs pieņemtu to pieeju, ko nu pat Nitruskungs minēja, lai mēs uh, ņemtu vērā tos lēmumus, kas jau ir pieņemti, un uh, jāraugās, kāda ir sasniegta rezultāta, un pēc tam vajadzētu censties uh, rast kādus jaunus virzienus un pasākumus, ja jau veiktie pasākumi nav uh, devuši vajadzīgo rezultātu. Tāpat jāatcerās, ka ir nepieciešama zinām proporcionalitāte, jo mums ir dažādu veidu uzņēmumu un uh, juridiskās struktūras, un šie ieteikumi uh, šajā ziņojumā, es saprotu, tiks attiecināt uz visiem. Un varbūt tas nevienmēr ir eh, labākais eh, pieņēmums. Tāpat ir jāatceras, ka Eiropa nav kaut kāds burbulis, izolēta vienība. Piemēram, G20 lēmumi varētu būt kā pamats un vajadzētu tos arī tomēr ņemt vērā, lai mēs uh, neaizmirstu šo globālo vispārējo ainu, jo mēs nevaram kaut ko darīt tikai Eiropā un cerēt, ka tādā veidā mēs panāksim kādu vispārīgu labu rezultātu. Daži grozījumi cenšas stiprināt akcionāru pozīciju, kas, manuprāt, ir labi, bet tāpat laikā domāju, ka uh, vajadzētu uh, noteikt brīvprātīgu, nevis obligātu pieeju arī attiecībā uz akcionāru iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā par eh, šo atalgojumu. Nedomāju, ka arotbrīdības kaut kādā veidā te būtu jāiesaist. Es domāju, ka tās nevajadzētu te ienest šajā tekstā. Mani īpaši nepārliecina tas, ka mums kā politiķiem vajadzētu tas spērt iekšā savu soli un noteikt kaut kādus konkrētus sliekšņus un uh, procentuālas uh, daļas attiecībā uz atalgojumu. Un attiecīgi es iesniegšu grozījumus. Es domāju, ka mēs šeit cenšamies būt pārāk konkrēti un preskriptīvi. Mums uh, ir šis jautājums par eh, uzņēmumu kopējiem rezultātiem un sniegumu un tā saistību ar atalgojumu un eh, konkrētiem sasniegumiem. Tātad to šīs divas eh, pieejas ir jāņem vērā, runājot par to, vai atalgojums galu galā ir proporcionāls vai nē. Tātad visumā es domāju, ka ir noteikti jomas, par kurām mums vajadzētu runāt, Kā es teicu, mums ir jāizvērtē jau līdz šim pieņemtie lēmumi, pirms mēs pieņemam jaunus lēmumus, un gribu atgādināt, ka tagad mēs veidojam uh, jaunas struktūras un jaunas uzraudzības struktūras un daudz un dažādās jomās, un mums uh, vajag šo veikto darbu izvērtēt, un jāskatās, kādus uzdevumus uh, mēs varam dot šīm jaunveidotajām struktūrām, un jāraugās, kādas jaunas struktūras vai iestādes mums ir nepieciešams, lai uzraudzītu piemēram, atalgojumu, bet varbūt, ka zinām soļi varētu būt arī pārmērīgi. Es ceru, ka mums būs konstruktīvas diskusijas ar ēnu referentiem un ceru, ka mēs varēsim rast labu kopīgu nostāju šajā jautājumā. Paldies! Forda kungam, kundzei vārds, paldies! Pateicos arī referentam par veikto darbu. Jā, lielā mērā bet starptautiskā mērogā ir vienošanās par to, ka šī atalgojuma politika ir labāk jāregulē. It īpaši uh, izvērtējot atalgojumu un uh, to, cik lielu risku uzņems konkrētā kompānija finanšu sektorā. Ja mēs ir jādomā par to, vai mēs šādas nosacījumus gribētu paplašināt, attiecināt tos ne tikai uz finanšu sektoru. Un tādā gadījumā, ja mēs to darītu, tad mēs radītu savādākus atšķirīgus spēles noteikums Eiropas uzņēmumiem no uzņēmumiem citur pasaulē. To mums vajadzētu apzināties, ka šādas sekas ir iespējams. Jāņem vērā arī, ko Kārlis nu pateica par proporcionalitāti. Nodrošinot, piemēram, to, lai mazāk uzņēmumu, mazie vidējie uzņēmumi vai nišu darbības firmas, tām, es domāju, nav nepieciešams uh, tik liels uh, atalgojuma regulējuma līmenis Un es domāju, ka šajā jomā tieši nacionālajiem uzraudzības iestādēm vajadzētu dot zinām tādu savas darbības kompetenci. Es esmu iesniegusi vairākus grozījumus par pārvaldību. Es uzklausīju, ko jūs nu pat teicāt, arī par akcionāru pienākumiem un atbildību, bet domāju, ka akcionāru atbildība noteikti at, tiek aplūkot veicot gan iekšējos, gan ārējos auditus. Tāpat attiecībā uz izpildirektoriem. Domāju, ka ir jānosprauž arī pienākums uzraudzības iestādēm. Manas valsts pieredze šajā gadījumā varētu būt izmantojama. Runājot par SO ziņojumu par uh, atalgojumu. Manuprāt, tur ir interesants punkts par eh, saikni starp eh, risku un eh, atalgojumu. Un te es redzu lielas atšķirības. Finanšu institūcija vienmēr izvērtē risku, ko tā ir gatava uzņemties savā uh, bilancē. Tā tad izvērtē šo risku, šo riska daļu, ko tā uzņemas. Tāpat laikā persona, kas uzņem šo risku un institūcija uzņēmums, kas uzņem šo risku, tai ir jāņem vērā, kā viņi tālāk šo risku sadala, nododot to tālāk klientiem, un te mēs varētu minēt daudz un dažādus piemērus, kad eh, risks, ko institūcija ir uzņēmusies, netiek tālāk eh, izlīdzināts tirgo. Es domāju, arī šai sakarībā būtu jāskatās uz atalgojumu dažādu veidu finanšu institūciju darbībā. Vulf, jūs eh, runājat pa telefonu, bet jums es taisni gribēju dot vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlos norādīt, ka mums ir bijis priekšlikums, kas ļoti tuvinās amerikāņu sistēmai attiecībā uz biržas sarakstā iekļautajām sabiedrībām. Runājot par izpildirektoriem, direktoriem, daudzās valstīs, arī Eiropā, pastāv šī divu pakāpju sistēma valdēs. Ir ģenerāla vai izpildirektors un tāpat arī padome. Tāpēc gala ziņojumā šī iespēja būtu jāparedz. Ja runājam tikai par direktoriem, īpaši finanšu institūtu jomā, tad mēs iekļaujam, neiekļaujam tos cilvēkus, kuri arī sabiedrības acīs sa saņem liels atalgojums un dažādas piemaksas. Piemēram, Vācijas bankas, Jozef Sakarmans, baldas priekšsēdētājs vai arī kādi citi līdzīgi piemēri saņem 11 miljonus eiro gadā. Bet viņš šajā pakāpju sarakstā ir viens no labāk apmaksātiem darbiniekiem šajā iestādē. 80-90%, bet tur ir 80-90 cilvēki, kas saņem vairāk nekā viņš. Tirsniecības aģenti un citi, un ja mēs skatāmies tikai uz valdes cilvēkiem, tad sabiedrību tas var nedaudz nomierināt, bet principā problēmu tas neatrisinās. Un man jāsaka, to jau kolēģis sacīja iepriekš, uh, kā liberālās eh, politiskās grupas pārstāvis, man jau tā ir grūti pieņemt, ka politika šajā algu sistēmā un eh, piemaksu aprēķinu sistēmā iejaucās. Mums ir komiteja, kas atbild par uh, atalgojumiem, Tāpat ir ģenerāla sanāksme, kur akcionāri piedalās, arī katrā valstī ir noteikta pārvaldības sistēma, jeb uzraudzības sistēma, un es domāju, ka tiesi šie uzdevumi būtu jānodod šīm institūcijām. Es, protams, saprotu, ka politiskais spiediens ir tik liels, ka mēs varētu domāt, jā, mums ir jārīkojas, bet mēs nedrīkstam pārsteigties, mēs varam pieņemt lēmumus, kādus mēs gribam, bet ja kāds grib apiet šīs lietas, tad viņš atradīs ceļus, kā to izdarīt. Tas ir diezgan vienkārši. Ir jau uh, virkne institūcija, kas zina, kā to izdarīt, un mēs jau esam redzējuši līdzīgs piemērs arī Anglijā, kur bija doma par lielākiem uh, piemaksu nodokļiem, un tad tika ziņots uh, par līdzīgām situācijām. Protams, finanšu institūcijas, uzņēmumi. Un šis apjoms, ko nosaka algu apjoms, ir svarīgs jautājums, bet mēs nedrīkstam vienkārši eh, kaut kādu skaitli noteikt, piemēram, 50% pabalstu un nevairāk. Mums ir jāpieņem fakts, ka šis apjoms, samaksu apjoms būs vairāk kā vidu, viduvējais rādītājs, un mēs nevaram vienkāršam pilsonim paskaidrot, paskaidrot kāpēc vienkārši darbs, eh, bankas darbinieks saņem miljonu, piemēram, 750 tūkstošus, un kāds cits darbinieks saņem tikai 80 tūkstošus. Mēs to nevaram paskaidrot viņiem, protams, mēs cenšamies atbildēt uz šo politisko spiedienu un dodam atbildi, kas patiesībā praksē neko daudz nemainīs, manuprāt. Citādi, principā piekrītu ziņojumā sacītajam, kas attiec uz riska orientāciju, ilgtermiņa orientēšanos. Tam visam ir sava jēga, bet ja mēs kaut ko tādu darām, un ja mēs vēlamies iejaukties, tad ir jāskatās tālāk nekā tikai, par, nekā tikai valdes ietveros. Ir jāskatās arī uz tiem darbiniekiem, kuriem ir milzīgi ienākumi. Iespējams, ka to var attaisnot, un es varu arī attaisnot, kāpēc Bavārijas Minhenes darbiniekam vajadzētu um, pelnīt miljonu gadā. Tas ir ļoti grūts jautājums, un to es nu, tiešām nevaru attaisnot šādu summu iegūšanu. Tāpēc Jā, ir uzņēmumi, kas maksā 30 miljonus. Tiešām tur es piekrītu kolēģim, bet tik daudz no manas puses komentārs. Paldies! Uh, right. I, got... Paldies, man pašai arī ir daži komentāri, un pēc tam došu šo Elīnai Makārsijai. Nezinu, vai vēl kāds vēlas izteikties, pagaidām nav norādījis. Vulf Klints, jums ir pagaidām ieslēgts mikrofons. Mani komentāri ir uh, sekojoši. Es domāju, ka ir pareizi, kā jau ir norādīts, ka vajadzētu nodrošināt zinām proporcionalitāti. Un uh, tad, kad kompromisa grozījumi tiks izstrādāti, es ceru, ka mēs to paturēsim prātā. Mani grozījumi ir vērsti uz to, lai vispārīgi censtos nodrošināt saskaņotību starp uh, pieeju, ko mēs pieņemam tagad un kas ir kapitāla prasība direktīvā. Uh, iespējams, ka mums vajadzēs vēl to visu pieslīpēt un jānorāda, par kāda līmeņa darbiniekiem mēs runājam savā priekšlikumā. Vai mēs runājam par uh, kādiem bonusiem, papildus maksājumiem, kādā līmenī. Un mēs uh, katrā ziņā gribētu vērsties pret pārmērīgi lielu atalgojumu, kas, uh, zināmā mērā, kropļo visu šo atalgojumu situāciju runājot par kapitāla prasību direktīvu, ir nepieciešams definēt to summu, kas ir iespējams izmaksāt, kā atalgojums Sailīna, laikam par to tūliņu arī runās. Kā es teicu, mums jānodrošina konsekvence šajā jautājumā. Jūs sakat, ka, lai ko mēs šeit lemtu, ir gudri cilvēki, kas izmanīgi apies uh, to, ko mēs šeit lemjam. Bet es domāju, ka Ja akcionārs zinās, kāds e, regulējums tiek paredzēts un mums vajadzētu ļoti rūpīgi pie tā strādāt, tad es domāju, attiecīgi akcionāri, pamatojoties uz mūsu lemto, norādīto, varētu e, stingrāk kontrolēt visu šo procesu un atsaukties uz uh, regulējumu gadījumos, ja tas tiek pārkāpts. Tā tad varbūt šis regulējums varētu pastāvēt kā tāds preventīvs pasākums lai zināmas darbības netiktu veikts. Jā, protams, arī dažas dalībvalsts varētu tā ļoti izmanīgi izmantot atkal dažādus caurumus, pielāgojot šo regulējumu. Tālāk runājot par šiem uh, glābšanas vai ārkārtas fondiem, manuprāt, mēs piekrītam komisijai, ka ir nepieciešams šāds ārkārtas uh, fonds, kas varētu nodrošināt zinām darbības kapitālu. Ja, piemēram, uh, notiek kādas bankas bankrots pārobežu mērogā, Un šādu fondu tādā gadījumā varētu izmantot. Tāpat ir jārunā par to, kā notiek aktīvu pārnešana pārobežu mērogā. Jo, ja, piemēram, šis uh, kapitāls godīgi sakot, atrodas vienā valstī, un ja regulators vienā valstī saka šos līdzekļus nedrīkst pārnest uz citu valsts, tad atkal tas bloķē šo situāciju. Un, uh, ja mēs runājam par bankām, tad uh, Šo situāciju noteikti vajadzētu tālāk papētīt. Bet es nedomāju, ka šim vajadzētu būt tādam vispārīgam lēmumam, kas tiks attiecināts uz pilnīgi visām situācijām. Mums vajadzētu censties nodrošināt to, lai mums būtu atbilstoši noteikumi pārobežu bankrota gadījumos, un neesmu droša, ka šis ziņojums ir pareizā vieta, kur mums vajadzētu šo aspektu aplūkot. Varbūt vajadzētu paturēt uzmanību šeit vērstu galvenokārt uz atalkojumu. Tas arī ir viss, un Ailīna vēl ir pēdējā runātāja. Un pēc tam Klutskungs, un pēc tam atkal referents. Ailīna, jums vārds. Oh, wait, Mr. Klutz. Okay. Jā, es wollte auch. Vēlējos tikai pavisam īsi no mūsu puses minēt vēl kādu komentāru. Vispirms paldies referentam. Es domāju, ka kopumā tas ir ļoti labs ziņojums, kas mums ir pieejams. Un tomēr vēl klīnca komentārs vēlos iekļaut. Viņam, nav, viņam ir pilnīgi taisnība attiecībā uz to, ko viņš teica, un šo lielo uh, atšķirību ienākumu ziņā starp cilvēkiem, kas ražotnē darbojas, un citi, kuri ir banku darbinieki. Tātad šīs ir lietas, ko nevar salīdzināt, un šī atšķirība ir ļoti liela. Tāpēc vajadzētu noteikti paskatīties daudz dziļāk šajā problēmā un diskutēt par to, par taisnīgumu sabiedrībā. Bet tas, kas šeit ir ierosināts šajā dokumentā, tas jau ir labs sākums šajā ceļā. Manuprāt, ir ļoti labi tas, kas, ko sacīja referents, protams, kādi grozījumi, īpaši Paskāla kungs, tāpat arī citi. Es tos atbalstītu, man tie šķiet ļoti labi, bet citādi es varētu sacīt, ka ziņojums tā sākotnējā versijā ir daudz, daudz labāks, kā tie grozījumi, kas ir e, nākuši kā papildinājums. Okay, thank you. Um... Paldies! Mēs eh, šobrīd runājam par eh, biržā kotātiem uzņēmumiem. Es redzu, ka mums vēl viens kolēģis ir pievienojies, eh, bet Ailīna bija nākošā runātāja paredzēta. Paldies! Es negribu runāt par to, kas jau ir minēts manā ziņojumā, bet, protams, ir ļoti skaidrs saiknes starp šiem abiem, un es novērtēju referentu veikto darbu. Domāju, ka kā jau tas tika norādīts, ir svarīgi, lai mūsu komiteja uzņemtos vadošo lomu šajos jautājumos, jo es domāju, ka sabiedrība raugās uz mums kā uz likumdevējiem. Nevis, lai mēs pieņemtu lēmumus par to, cik jāmaksā katram individam, bet lai mēs noteikti zinām sistēmu ietvaru, jo mēs zinām, ka šai nozarei, šim sektoram ir ļoti uh, slikta reputācija, tā teikt. Un uh, var uzdot jautājumu, vai, teiksim, kādam vajadzētu maksāt 4 miljonus, cik daudz gal galā vajadzētu maksāt mūzikas industrijā strādājošajiem, un godīgi sakot, jā, varbūt tā nav man nauda, un par to man nevajadzētu uztraukties, bet eh, tāpat laikā jāatcerās, ka mēs runājam šeit vispār par ekonomikas veselīgumu, par to, cik lielu risku uzņa, uzņa, invest, institūcijas uzņemas, un tādā veidā līdzekļi ir pakļauti zaudēšanas riskam. Uh, Zināmā mērā mums nav nekāda darīšana noteikti algas uzņēmumos, bet eh, jāatcerās, ka te ir runa par pārmērīgu, nevajadzīgu risku uzņemšanos, un kā jau Nētras kungs norādīja, eh, šis pārmērīgais atalgojums, protams, neradīja krīzi, nebija krī, krīzes eh, iemesls, bet tas bija viens no krīzes elementiem, jo atsevišķi darbinieki, individi bija gatavi uzņemties milzīgu risku, lai gūtu ļoti lielu peļņu, un tādā veidā daudzos gadījumos pakļauj riskam savus finanšu institūcijas, un šeit pastāv tieša saikne starp atalgojuma politiku un visu finanšu sektoru. Ja mēs skatāmies uz G20 nospraustiem principiem, es piekrītu kolēģiem, kas saka, ka mums starptautiskā mērogā vajadzētu virzīties uz priekšu, bet ja mēs raugāmies uz šiem principiem, tad jā, jāatzīst, ka nepieciešama saskaņotāka pieeja atalgojam finanšu sektorā. Jo pretējā gadījumā, priekš kam, kad mēs veidojām finanšu stabilitātes uh, valdi, kas izstrādā ziņojums un pārskatus, un es domāju, ka tas ir neproporcionāli, ja Eh, kāds eh, darbinieks pelna 90% eh, no sava atalgojuma, 50% viņam tiek izmaksāta kā prēmija. Tāpēc es domāju, ka kaut kāda ierobežojoša noteikuma tomēr būtu vajadzīga šajā jomā. Man ir prieks, ka mums bija iespēja uh, CRD3 ziņojuma ietvarā ar uh, ēnu referentiem organizēt video konferenci ar Stefanu Valteru, kurš valda Bāzels komiteju, un interesantākais man bija tas, ka viņš konkrēti norādīja, ka uh, institūcijas varētu nodrošināt kapitāla pietiekamības kritērijas, ja tās neizmaksā tik milzīgas prēmijas. Tātad šeit jau mēs runājam par institūciju darbības kultūru, tradīciju, un tā ir jāsagājas tādā virzienā, kā personīgā peļņa kļūst uh, svarīgāka par visas institūcijas kopējo stāvokli. Viņš tāpat arī minēja, ka 40% uh, finanšu uzņēmumu uh, ieņēmumu tiek nodalīts, tiek aizvadīti kaut kur citur Un tāpēc es domāju, mums ir zināms likumdevēja pienākums noteikt kaut kādas noteikumus, tāpat laikā neuzspiežot pārliecīgu regulāciju un nodrošinot arī zināmu elastīgumu iestāžu regulātoriem, lai mēs būtu droši, ka mēs neejam pārāk tālu un lai mēs negrautu un neradītu kādu negatīvu ietekmi uz mazākām iestādēm. Tāpat kā priekšsēdētājiem Klīnsa kungs gribētu norādīt, ka lai mēs kaut ko varētu panākt, vai nu mēs izstrādājam tiesību akts vai regulāciju, tad jā, vienmēr būs tādi, kas atradīs eh, ceļu apkārt vai atradīs kādus caurumus, bet eh, cienījamie kolēģi. Vai tas nav, jāsaka, tā nožēlojami, ka šāda tradīcija un šāda kultūra pastāv, tad apiet noteikumus, eh, lai saņemtu šo atalgojumu. Un es domāju, ka tas visā visumā nav mums pieņemams un nepieciešams izmaiņas. Domāju, ka tas, ka ir cilvēki, kas apiet noteikums, nenozīmē, ka mums neko nevajadzētu darīt. Jūs minējāt apvienotās karalists situāciju, bet jāsaka, ka valsts kas ir skaidri norādīja finanšu institūcijām, ka tās nedrīkstēs uh, vairāk izmantot šos uh, dažādus apiešanas ceļus un nedrīkstēs izman, izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tāpēc es domāju, mēs nevaram pieņemt uh, regulējumu pārkāpšanu un to, ka šī nozara nevēlas mainīties un tieši tas, ka šī nozara, šī finanšu sektors nevēlas mainīties, tieši tāpēc nepieciešama noteikuma. Paldies! Es redzu, ka Elka Draikungs uh, grib vēl izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tāpat gribu pateikties kolēģiem par uh, viņu devumu. Daži ir ierosinājuši, ka mums vajadzētu paskatīties un nogaidīt, kas notiks, mums nevajadzētu veikt pārsteidzīgu darbību, mums nevajadzētu veikt papildus pasākums jau veiktajiem. Kā es teicu, komisijai vajadzētu rīt nākt klajā ar saviem ziņojumiem par ieteikumiem, kas tika izstrādāti 2009. gada jūnijā. Domāju, ka šajā ziņojumā būs norādīts, ka daudzas dalībvalstis nav ieviesušas šos ieteikumus un ka īstermiņa stimuli finanšu sektorā, tātad prēmijas dažādi papildus maksājumi joprojām tiek izmantot lielā mērā. Tātad tas viss, manuprāt, apstiprina to, ka mums ir jāiet tālāk, jāspēr solis tālāk par šo rekomendāciju līmeni. Tāpat domāju, ka mums nepieciešama vienota pieeja Eiropas Savienībā, lai visiem būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi, jāizvairās no negodīgas konkurences, tāpat arī, lai netiktu, jānodrošina, lai netiktu kropļots tirgus. Es piekrītu visiem tiem, kas teica, ka mēs nedrīkstētu aprobežoties tikai ar pašiem augstākajiem, augstāk stāvošiem darbiniekiem uzņēmumos. Ir daudz citu darbinieku eh, zemākajos eh, vai vidējos vadības posteņos, kuri arī pelna milzīgus eh, prēmijas un atalgojumu. Domāju, ka šīs prasības būtu jātiecina arī uz viņiem, lai mūsu pieeja tātad būtu tad plašāka un dziļākajoša. Tā tad pavisam īsi noslēgumā. Kā jau es teicu, es uh, pavisam drīz tikšos ar ēnu referentiem, pārunāšu šo jautājumu un ceru, ka mēs uh, varēsim izmantot arī komisijas ziņojumus, kuriem, kā es teicu, vajadzētu nākt klajā rīt, un tādā veidā uh, Mums vajadzētu panākt to, lai Eiropas parlamentam būtu vadošā loma šī jautājuma risināšanā. Paldies! Mēs balsosim 22. jūnijā komitejā un jācer, ka tātad eh, šis te ziņojums būs eh, jūnija plenāra sesijā. Tātad eh, mūsu darba kārtībā ir palicis. Tātad grozījumi par turmākiem pas pasākumiem attiecībā uz atvesināto finanšu instrumentu tirgiem. Tātad vārds referentam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs jau vairāk kārt esam runājuši par šo ziņojumu. Mani centieni bija un mana vēlme bija lai dalībnieki, šīs komitejas dalībnieki panāktu vienprātīgāku vienošanos, lai pēc iespējas vairāk politiskās grupas arī iesaistītos. Šis kompromiss, jeb kompromisi, kurus esam panākuši un par kuriem diskutējuši desmit dienu, pēdējo desmit dienu laikā, gan apusējās sarunās, gan arī politisko grupu starpā, šie kompromisi, manuprāt, liecina par to, ka esam atraduši ceļu No vienas puses ir skaidra līnija saskatām parlamentam likumdošanai, proti jūnija beigās, jūlija sākumā tiek pieņemts, tiks eh, lemts. Tāpat arī dažādi citi aspekti ņemt vērā, proti eh, ir dažādas transparents trūkums, un tāpat arī mēs secinājām, ka atvasinātie finanšu instrumenti e, spēlē lielu lomu patreizējā situācijā. Astoņi pirmie ir apsvērumi, nākamie kompromisi līdz 23. kompromisam sniedzas ir galvenokārt prasības, kas ir iekļautas arī ziņojumā. Es vēlos minēt būtiskākās lietas, būtiskākās problēmas. Mēs jau pārunājām, un sociālisti un demokrātiski, tāpat arī tautas pārtīja, zaļie un ECR, lielāko daļu grozījumu un formulējumu uh, pieņēma viensprātas. Manuprāt, bija svarīgi iegūt vairākumu, lai parlaments šajā jautājumā varētu ar pietiekam lielu pārliecinātību doties uz priekšu tāpēc nepieķēros atsevišķiem vārdiem, atsevišķam grozījumam, X vai Y. Man svarīgākais bija pēc iespējas skaidrāku līniju iezīmēt. Tāpēc vēlos sirsnīgi pateikties visiem, kur iesaistījās šajā darba procesā. Strīdīgie jautājumi, kas ir vēl atlikuši, ja sāksim ar apsvērumiem, tad mēs būsim viensprātis, ka šī atvasinātie finanšu instrumenti, tiem ir liela loma tautsaimniecībā, un kas attiecas uz, uz transparences trūkumu, arī tiem finanšu tirgu ir bijis liela nozīme. Apsvērumos ir izteikti visi priekšlikumi, Ņemot vērā šos apsvērumus, ir e, panākti kompromiss priekšlikumi. Kompromiss numur viens attiecas uz F apsvērumu, un šajā gadījumā viss piekrita. Otrais kompromiss attiecas uz E apsvērumu. Runa ir par e, novērtējumu līmeni un e, saistību neizpildas risku. Arī šeit visi piekrita. Trešais kompromiss tam pamatā 26. grozījums, di, trīs daļās notiks balsojums. Pirmā un trešā daļa kā kompromiss no manas puses, un politiskās grupas vēlme bija balsot par otro atsevišķu, otro daļu, kuram es iesaku kā negatīvu balsojumu būtu vērtējums ir, protams, arī atšķirīgi vērtējumi šajā jomā attiecībā uz to, cik tālu eh, šis saistību neizpildas risks tirgū var ļaut iespēju manipulēt, vai arī cik tam ir tāda tirgus koriģējoša funkcija, zinot par, par Grieķijas gadījumu. Dati ir pieejami. 310 miljārdus eiro eh, ir valsts parādi. Un kopumā 75 miljoni, miljardi eiro, kas ir apmēram viena ceturtā daļa no kopējiem Grieķijas budžeta. Un tāpēc nevar sacīt, ka uh, spekulācijas būtu radījušas šo situāciju Grieķijā, bet galvenokārt eh, kredīt saistības un parādi. Tāpēc vidējā daļa, vēl, kas nav balstījusies uz pierādītiem datiem, bet Podimātas kundze ir iesniegusi grozījumus un esmu tos ņēmis vērā. Ir ceturtais grozījums, kompromisa grozījums, piecas politiskās grupas to, es, to ir atbalstījušas Runa ir par A apsvērumu, par paradigmu veks, maiņu Eiropas komisijas ziņā un par to, ka būtu nepieciešams stingrāks regulējums, ja stingrāka pāraudzība. Ceturtais kompromiss, dalīts balsojums. Šajā ziņā, šajā daļā tiek prasīts, to ja prasa sociālisti un demokrāti, zaļie Aldē, Tautas partijas grupa ECR, Pirmā, otrā daļa. Otrā daļa nozīmē Tur ir iekļauti papildinājumi kompromisa grozījumam numur 5, un tas attiec jau uz G daļu. Ir tāpat arī kompromiss eh, grozījums un tur tiek ieteikts balsojums par otro daļu. Es vēlos to atklāt, vēl atstāt tādu atklātu, kas vēlas balsot šajā ziņā un piekrist šajam, šim grozījumam. Mēs, te, protams, to nevaram noraidīt, bet nav vēl panākta vienprātība attiecībā uz visiem kompromisa grozījumiem, lai varētu arī veikt dalīto balsojumu. Sastais grozījums, tur A apsvērums, kompromisa grozījums tika papildināts balstoties uz sociālas un demokrātu vēlmi par sistēmu riskiem, ņemot vērā patieso risku un gala patērētāju. Tāpat arī cit, trīs citi gadījumi, kas eh, liecina par to, ka mums ir bijušas sarunas un diskusijas, un kas tika darīts zināms arī komitejas sekretariātam šodien, bet tās nav iekļauts kompromisā bet tās ir kā mutiskie grozījumi iekļauti, un mēs visi zinām, ka tā, tā ir kvalitātes atšķirība. Es to vēlos tomēr iekļaut kompromisa grozījumies, jo mutiskie grozījumi, ja kāds kolēģis iebildīs, tad mēs vispār nevarēsim par to balsot, tāpēc aicinu sekretariātu šo jautājumu iekļaut uh, darbu kārtībā, pat ja tas tika saņemts tikai šorīt, Un ja mēs rīt jau par to balsosim un šodien par to runājam, es domāju, ka to vēl var mainīt balsošanas sarakstā. Tarps nemaz nav tik liels, lai to izdarītu. Un galvenais ir sadarbība, un tā ir bijusi veiksmīga līdz šim. Iespējams, ka pāragri ir tagad to noskaidrot, bet kvalitatīvā atšķirība būtu jāat, jāatpazīst, un mēs nedrīkstam ielaisties šajā jautājumā par spekulācijām. Septītais kompromisa grozījums ir kopīgs kompromisa grozījums, kas ir eh, viens no tiem, kurus papildināja sociāls demokrāti. Eh, runa bija par transakcijas datiem, un tas ir tas papildinājums, kas paredzēts. Ir, protams, dažādas domas, cik tālu eh, šie dati būtu, cik plaši tie dati būtu jāsniedz. Tas, protams, ir pakļauts jau esošajai likumdošanai. Uh, Un tāpēc rodas jautājums, vai citas politiskās grupas būs gatavas atbalstīt šo lietu, kā mēs to esam papildinājuši. Lai gan nepieciešamie dati, vismaz tā tas ir vecajā teksta variantā, un šeit ir nepieciešamie detalizētie transakcijas dati. Šis ir paskaidrojums, par kādiem datiem tad ir runa. Un tas ir tas, ko vēlos, lai mēs visi atbalstītu. Kompromis grozījums numur 8, 1B apsvērums, jauns apsvērums, to visi atbalsta. Un tad sāksim ar uh, pantiem. Devītais grozījums, kompromis grozījums, to arī visi atbalsta, cik, es, cik man zināms. Un tāpat 75. līdz 83. atbalsta. Kompromiss numur 9. Pirmais pants, tur ir dalītais balsojums par pirmo daļu, kuru atbalsta visi. Reguli, regulās, regulētās tirniecības sistēmas. Es par to biju piemirsis otrais paragrāfs, desmitais grozījums, arī dalītais balsojums tiek ierosināts arī visi atbalsta par pirmo daļu, attiecībos pirmo daļu un otrā daļa. Tajā ņemts vērā liberāla politiskās grupas ierosinājums, ka galvenais kritērijs būtu likviditāte. Tas bija tas, ko ieteica priekšsādētāji, bet, lai mēs varētu balsot par šo kompromisu, mēs to esam ierosinājuši kā dalīto balsojumu. Nu, 11 e, Eh, kompromisa grozījums par 4. pantu, ja es pareizi to sapratu, arī to visi atbalsta tādā versijā, kā tas ir šobrīd formulēts. Tāpat ir kompromisa grozījums numur 12, ko arī visi atbalsta. Sestais pants. Tas bija tagad septītais pants. 13. kompromisa grozījums arī nav problēma. 8. pāns 14. kompromiss grozījums arī bez grozījumiem un bez kādām citām vēlmēm visi atbalsta to. 9. pants kompromisa grozījums 15. To papildināja ar kādu teikumu, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, un tas atbilst eh, septītajam grozījumam, ņemot vērā attīstības politikas komitejas ierosinājumu. Teksta vidusdaļā, kas attiecas uz tirgus dalībniekiem un datiem, kas ir nepieciešami potenciālā riska novēršanai. Ne tikai tirgus dalībnieki, bet arī potenciālais risks, riska aspekts būtu jāmin Tāpat arī ir kompromisa grozījums numur. Grozījums numur 14, tas attiec uz 8. pantu, arī bez problēmām. 9. pāns, 15. to jau es sacīju. Par 12. pantu kompromisa grozījums numur 16 arī dalītais balsojums par pirmo daļu, un otrajā daļā eh, to neatbalsta sociālisti un demokrāti. Pirmo daļu visi akceptē, visi atbalsta, un to Eiropas Savienības komisija arī atbalsta, ņemot vērā visus standarts un esmā izbūvi un Tad otrā lieta, otrā daļa, kuru akceptēja EPP, ALDE un ECR grupas ar papildinājumiem. Runiet par riska menedžmentiem. To vēlās zaļie, zaļie un sociālisti un demokrāti to nevēlas atbalstīt. Tad ir trešā daļa, kuru akceptē tautas partijas grupa. Papildus vajadzētu paredzēt mehānismus saprātīgai riska menedžmenta procesa izveidējam. Tā ir saistība, un, protams, strīdīgs jautājums ir par to, vai akcionāri šajā riska menedžmenta pārvaldē ir pārstā, varētu būt pārstāvēti, un tas ir jautājums, par kur vajadzētu balsot. Tāpat ir arī kompromisa grozījums numur 17a, a, tāpēc, ka tas tika grozīts, to visi akceptē, 18. kompromisa grozījums par 15. pāntu, 19. kompromisa grozījums par 16. pāntu, arī visi akceptē, līdzīgi kā iepriekšējo, tāpat arī kompromisa grozījuma 20 par 17. pāntu un kompromisa grozījums 21 attiecībā uz 18. pāntu. Un kompromisa grozījums 22 attiecas uz apsvērumu 1a arī to visi akceptē. 23. kompromiss un jauns apsvērums. Tur tika pieņemts, jau akceptēts tauts partijas grupa ALDE un ECR, bet zaļie to neakceptēja. Jautājums par trešajām valstīm ir papildinājums, ir vēlme papildināt, kur mēs šodien saņēmām. Proti sociālisti un demokrāti un tāpat arī e, daži liberāļi, jeb atsevišķi kolēģi, kas ir izteikuši šādu vēlmu un kas ir šīs komitejas locekļi. Runa ir par vienu vienīgu vārdu. Un es vēlētos, e, lai mēs par šo vienu vārdu balsot dalītā balsojumā. Es nolasīšu tekstu līdz šim vārdam. Tiek secināts, ka visas transakcijas, kas attiec uz Eiropas valūtu, šie jautājumi ir, eh, par tiem ir jāinformē centrālās mieiesaistas iestādes. Un šeit vēlmi iekļaut vārdiņu vai. Varbūt sociāldemokrāti vēlreiz varētu to apstiprināt. Tātad tāds trīskārtais nodrošinājums Eiropas Savienības eh, uzņēmums un Eiropas Savienības finanšu institūts ir iesaistīts. Un jautājums ir par to, vai eh, iekļaujam vārdiņu vai. Tas, protams, ir tāds pastiprinājums šajā gadījumā, kurus komisija vēl atklāja, atstāja tādus atklātus, bet es tos labprāt atbalstītu. Jo tas nozīmētu, ka trešajām valstīm būtu pienākums ziņot, sniegt informāciju. Tie ir kompromisi, kas ir iestrādāti, par kuriem esam runājuši ņemot vērā šos kompromisus, mēs 15 minūšu laikā varēsim mierīgi nobalsot par visiem grozījumiem. Paldies jums! Here, speakers, Mr... Man nav runātājs saraksts, bet Dominiķie kungs laikam izteiksies nākošais. Sī, grazie. Eh, anzitutto un ringraziamento. Paldies. Paldies! Vēlētos pateikt referentam par veikto darbu, par uh, viņa vērtīgajiem, vērtīgajiem komentāriem un grupas sekretariātam par uh, drosmīgo darbu. Es vēlētos uh, teikt, ka no procedūras skatu punkta mēs piekrītam teikt, tikko teiktajam attiecībā par iespēju pārbaudīt eh, to, vai ir iespējams iekļaut eh, nesenos grozījumus par un kompromisa grozījumus, vai mēs tos varam apvienot, lai sasniegtu labāku līdzsvaru. Tas būtu daudz uh, vērtīgāk. Ir vajadzīga direktīva, kas um, tātad um, atbilst uh, situācijas nopietnībai, un tāpēc mēs uh, lūgtu referentu iekļūt, iekļaut nesen iesniegtos grozījumus. Tādā veidā būtu ļoti veiksmīgs apvienojums panākts. Un tātad uh, Tas ir svarīgi daudz svarīgāk tagad nekā tad, kad šis darbs tika sākts. Un tas atbilst nesenajiem notikumiem, kurus mēs visi zinām. Es domāju, ka šis te vēstījums jau ir saņemts uh, un ir skaidrs uh, attiecībā uz grozījumiem, ka ir domstar, zināms domstarpības grupu starpā, un tas ir uh, normāli, bet esmu Es domāju, ka šī komiteja varēs eh, raidīt eh, skaidru signālu komisijai, norādot uz eh, tādiem svarīgajiem punktiem rītdienas balsojumā, bet es domāju, ka ir ļoti pozitīvi tas, ka ļoti daudzi grozījumi, kurus ir iesniegusi mana grupa, tie jau ir pieņemti. Un tos var redzēt kompromisa grozījumos, kā tad tika izskaidrots. Bet esmu pārliecināts, ka mums vēl būs iespēja veikt papildus darbu. Paldies! Tātad es kā Aldes um, ēnu referenta vēlos pateikties referentai par veikto darbu. Un tātad šie kompromisa grozījumi, kaut arī tie nav ideāli, es domāju, ka tie uh, parāda šo te kopējo vienošanos. Un tātad ar šiem grozījumiem mēs iekļājam vairākas lietas, par kurām jau iepriekš pagājušajā nedēļā vienojāmies. Tomēr ir trīs grupas, ar kurām jūs nesat konsultē, konsultējušies, tāpēc eh, daži no grozījumiem nav īsti pieņemami un būtu pieņemamāks alternatīvas, bet es domāju, ka nepieciešams veikt vairāk darba. Tāpēc es eh, šobrīd esmu sarežģītā situācijā. Tātad eh, es nevaru teikt, ka jums ir plaša piekrišana. Jo es domāju, ka savā ziņā šī vienotība, š, vienotās atbalsts šobrīd uh, vairs nav tik izteikts. Un tad izskatās, ka līdz rītdienai tas arī netiks viss sasniegts. Es tikai saku to, ka šobrīd e, grupām ir ļoti grūti vienoties, bet mums joprojām būs e, jāveic papildus darbs. Pirms būs kaut kas tāds, pirms e, tiks e, sasniegts, sasniegt pilnīgi vienprātība tad es vēlējos norādīt uz to, ka ir bažas. Tad mēs esam norādījuši uz to, ka ir bažas par e, īpašumu, par īpašumu tiesībām, par to, e, kam piedara centralizētā mieskaita darījuma starpnieku iestāde. Un tas izpaužās konfliktā ar lietotājiem, jo, protams, var būt konflikts ar uh, Um, biržu. Ja mēs, um, tad, tas ir jāņem vērā, mm, aplūkojot visu šīs īpašuma tiesību jautājumu. Un tad varbūt, jā, varbūt jūs varat atrast kādu ri, citu risinājumu. Tomēr ir jāņem vērā tas, ka ir cilvēki, tātad, kas ir īpašnieki Un šajā ziņā būtu vērtīgi ņemt vērā tieši riska menedžmentu. Es domāju, ka formulējums nebūtu nav ideāls. Un es domāju, ka mums arī tad, ja mums būs veiks, veiksmīgi grozījumi, tomēr dokuments nebūs ideāls. Tomēr mums ir jāatrod pareizais veids, kā tikt ar to galā, lai galē, galējais dokuments būtu uh, apmierinošs arī no riska menedžmenta perspektīvas. Attiecībā uz kompromisa grozījumiem par uh, mīļie skaiti, tad es labprāt atteiktos no šī grozījuma, jo tas attiecas uz riska menedžmentu. Bet šķiet, ka daži domā, ka tad, ja tad šī grozījuma mērķis bija, lai novērstu interešu konfliktus. Nolūks bija garantēt, ka kāda interešu konflikta rezultātā uh, eh, likt tātad nelikvīdus aktīvus uz uh, norēķini, kas savukārt liktu lielu spiedienu uz uh, mieskait darījums starpnieku iestādi. Es katrā ziņā labāk atsaukt šo grozījumu nekā likt jums balstot par to, jo tas ir būtisks punkts un tas ir ietverts jau citur, citos grozījumos, kur ir runa par atbilstošu riska pārvaldīšanu. Tātad es varētu ierosināt šādu risinājumu kolēģiem, bet es gribētu, lai jūs saprastu, ka eh, tas nebija nekāds, eh, nu, tāds viltīgs veids, lai apietu šo jautājumu būtību. Es redzu, ka komisijas pārstāvis arī māja ir galva un droši vien viņš saprata šo lietu par likviditāti. Tas arī viss no manas puses. Man šovakar vēl ir laiks censties atrisināt dažas problēmas uh, saistībā ar mutiskiem grozījumiem. Viens ir īpaši, kur jūs gribat mainīt vai uz un. Tātad angļu valodā or un and. Man liekas, ka ja mums būtu vārds vai, tad būtu trīs lietas noteiktas, ka viena puse ir Eiropas Savienībā šajā atvesinātajā tirgu, bet kā būs, ja ASV vai Japāna to pašu noteiks? Mums ir jāsaprot, kāda būs ietekme. Es saprotu, ka sākotnējais priekšlikums vai priekšlikums pašreizējā kompromisa formā ar vārdu un ir ļoti stingrs nosacījums. Es varētu iet tik tālu un pieņemt to, ja tur būtu rakstīts kā minimums, bet es nevaru pieņemt vārdu vai šajā tekstā, jo ja viens no šiem tiek izpildīts vai šis gadījums īstenojas, tad tas ir pārāk plaši un tas nosaka pārliecīgu, pār, pārmērīgu protekcionismu. Un es nedomāju, ka mums šāds nolūks ir. Agrāk jūs teicāt, ka visi atvesinātie produkti, kas atbilst uh, minimāli šiem nosacījumiem, un tas parāda, ka varbūt vēl citi nosacījumi. Nu, lai kā tas būtu, var sakot, es domāju, ka šādā veidā es varētu mēģināt vest sarunas ar jums un rast kaut ko nedaudz pieņemamāku. Jā, uh, eh, šie trīs nosacījumi jums šķiet pārāk stingri, bet, uh, kā es teicu, es būtu gatava atsaukt šo savu nostāju no kompromisa grozījuma. Tas man šķiet ir viss no manas puses, bet uh, man, protams, jāplūko visi tie jaunie apsvērumi, kas ir parādījušies, jo es noslēgšu šī jautājuma izskatīšanu mūsu grupā. Un, uh, protams, ka man jāņem vērā visi šie jaunie elementi, par kuriem jūs runājāt. Nākošais runātājs sarakstā ir, es vispirms vārdu došu ēnu referentiem un. Tad vārds nākošam ēnu referentam Dukē kundzei. I, I mean, more... Varbūt, ka līdz beigām būs vēl kaut kādi citi jautājumi, un jūs varēsiet pēc tam izteikt komentārus. Jūs gribat ļoti ātri izteikties, Langenkungs? Also, ich möchte, uh, bit... Es vēlos lūgt, ka mēs balsotu, mēs visus jautājumus nevarēsim atrisināt un nepanāksim konsensu. Tad šim dokumentam arī nebūs nekāda vērtība. Protams, mums ir jābalso par kādiem kritiskiem jautājumiem, un ir arī pareizi, ka sociālisti un demokrāti tikai vakar, jeb šodien, ierosināja kādus papildinājumus, es mēģināju tā atrast tādu labu ceļu šajā jautājumā. Pārējais ir skaidrs. Protams, ir jautājums par to, kā mēs nobalsosim par šiem jautājumiem. Un pēdējā lieta, kas nav iestrādēta, un vai, vai, protams, ir jārunā par to, vai ir kāda iespēja un kādā veidā mēs varam šo ceļu atrast no šīs situācijas. Katrā ziņā būtu labi ņemt vērā to godīgas princus, principu, bet mēs nevaram uh, meklēt tik ilgi kompromisu, kamēr visi simtprocentīgi piekritīs, jo par to nav runa, jo tāpēc, ka uh, viedokļi ir atšķirīgi bet kas attiecas uz liberāļiem, priekšsādātājs kundze, tad jums ir pilnīga taisnība. Viens jautājums ir attiecināms uz likviditāti, tas ir jautājums, ko citi savukārt, kur citi neiesaistījās, bet vai tur būs vairākums, tas nav izslēgts. Varbūt, ka tomēr vairākums tiks panākts šī grozījumā, Va, pat bez tā, ka tur ir kāds kompromiss priekšlikums. Ja komisija ir kas sakāms, es ļoti ceru, ka tā būs. Protams, viņi te ir diezgan mm, augstā līmenī pārstāvēti. Kā viņi skatās uz šo likviditāti, kā uh, kritēriju mīiesaistas jautājumā. Un otra lieta. Arī ir tāds diezgan strīdīgs jautājums. Četri grozījumi, kurus iesniedz sociālisti un demokrāti. Uh, par riska menedžmenta valdi, vai viņiem tur būtu jāpārstāv, jābūt pārstāvētiem arī akcionāriem vai nē. Tā ir viena daļa no kompromisa priekšlikuma. Es to pieņēmu ka viņiem tātad būtu jābūt pārstāvētiem šajā valdē. Sociāldemokrāti vēlas dalītu balsojumu šajā jautājumā, viņiem tādas tiesības ir, tāpēc būs dalīts balsojums, daudz partijas grupa balsos par to, bet mēs vēlamies otro daļu. Uh, ko iesniedz sociāldemokrāti, papildināt, kas uh, arī ļoti labi sasaistās ar šo jautājumu, proti par papildus mehānismiem, riska menedžmenta procesa saprātīgai izveidei. Un tā ir prasība arī komisijai pārdomāt, kā šo procesu var uh, organizēt. Un tas ir aicinājums, uh, kas nesniedz tālāk kādos citos jautājumos, bet ir būtisks. Jums ir taisnība attiecībā uz uh, 23. kompromisu grozījumu. Arī jautājums, kas ir tikai nesen parādījies. Un vai vai šie vārdiņi? par to esam jau daudz runājuši, un tas atkal ir nonācis mūsu uzmanības lokā. To jau daudzi atbalstīja, bet sociālisti un demokrāti šajā jautājumā momentā atsauca savu piekrišanu, un tagad ir jārod kāds vidusceļš šajā lietā, tad būs un vai vai. Un tas nozīmē trīs pakāpju uh, prasība uh, attiecībā uz šo trešo valstu jautājumu, vai nozīmē divu pakāpju risinājumu. Tādā gadījumā visi Eiropas Savienības institūti to darīs, institūcijas, un, un gadījumā arī citi. Vienalga, vai tas būtu Lielbritānijā, Parīzē vai Frankfurtē, būtu uh, attiecināms noteikums uz trešo valsti tikai tādā gadījumā, ja Eiropas Savienības institūcija uh, nosaka jebkādu no Eiropas valūtām. Kompromiss bija par trīs pakāpju pieeju. Sociālisti vēlās divu pakāpju, un tagad ir jautājums par to, vai ir kāds risinājums, kā to tātad atrisināt caur balsojumu. Un tas nemaz nevar būt tik sarežģīti. Tie kritiskie jautājumi, trīs kritiskie jautājumi, ir arī redakcionāls dabas jautājumi, likviditāte, līdzdalība, uh, uzraudzības komitejās un šī trešo valstu jautājums. Protams, man prieks, ka jūs arī atbalstījāt diskusijās un nav nepieciešams atlikt šo balsojumu. Mēs arī redzam, ka ir kāds spiediens jāizdara, lai e, likumdošanas priekšlikumi varētu tikt arī pieņemti. Paldies! Uh, uh, Paldies! par šo skaidrojumu. Šķiet, jūs atbildējāt uz vairākiem jautājumiem, bet ir vairāki vēl runātāji mūsu sarakstā. Un tagad uh, Svinbērn kundzei vārds. Paldies! Priekšsēdētājs gribētu pateikties referentam par uh, tādu visaptvarošu skaidrojumu. Un par intensīvu darbu pēdējo desmit dienu laikā. Jāsaka, ir žēl, ka pēc tik ilga uh, kolektīva darba uh, ka šķiet, ka 24. stundā pēdējā mirklī pēkšņi ienāk izmaiņas tam darbam, kas jau tik pamatīgi tika veikts. Jāsaka, man ir problēmas, ja mēs mainīsim no un uz vai tik vēlā laika brīdī šajās diskusijās. Es saprotu, ka uh, diskusijas bija garas, bet pēkšņi tagad pašās beigās notiek šī izmaiņa, un tas, manuprāt, ir diezgan nožēlojami. Ir vēl citi jautājumi par to, Kā 18. Eh, kompromiss tika panākts kolektīvi visu grupu starpā pagājušā nedēļā? Eh, asistenti un konsultanti īpaši pie tā strādāja. Es saprotu, 210. līdz 2014, 214. Eh, tam vajadzētu būt iekļautam 18. kompromisā, un tagad mēs redzam, ka tā tas nebūs. Runājot tīri par loģistiku, par to, tur man liekas rodas, rodas problēmas. Un viens mazāks punkts, bet tam varētu būt diezgan būtisks sekas. Kad es paredzēju nefinanšu institūciju izņēmumu gada gala lietotāju gadījumā, kas rada, zinām, problēmu 37. grozījumu ar commodity dealers uh, orģinālajā tekstā, iespējams, ka viņiem tomēr ir iespēja uh, piedalīties sistēmiskā tirgu un uh, Eh, šie commodity dealers vai preču tirgotāji nebūtu izņēmuma punkts. Tāpat arī 116. un 117. grozījums. Eh, tur ir problēmas, varbūt mazākas, bet tur ir runa par definīciju. Eh, šie grozījumi bija diezgan plaši, tur bija runa par korporatīviem atvasinātiem instrumentiem, nenorādot, kādi tie varētu būt, un bija vairākas šo atvasināto instrumentu definīcijas, kas nav skaidrs pat profesionāļu vidū. Tātad es domāju, ka mums jāpiestrādā šeit pie definējuma. Uh, Bet visā visumā es domāju, ka šis ir bijis kolosāls darbs centienu apvienot uh, visus, iesaistīt visus šī kompromisa radīšanā, un es uh, ceru, ka pēdējā mirklī mēs nesagrausim daļēji šo ļoti labo darbu, un es pateicos referentam par lielo pacietību. Um, shadows, Pascal, ne... Pascal, nākošais kā ānu referents. Oui, alors, tout d'abord, je voulais... Jā, Paldies! Es gribētu pateikties Langen kungam par ārkārtīgi kvalitatīvo darbu un par to, ka viņš ir bijis ļoti atvērts diskusijām un esam panākuši pēc iespējas plašāku kompromisu. Gribētu runāt par tiem punktiem, kas uh, mūs uh, vairāk satrauc. 23. par uh, trešajām valstīm. Mana pozīcija ir nedaudz tāda pa vidu. Es piekrītu Šāronai Bolsai, nosakot, ka ja mums ir šis vārds vai, tad ir eh, šī pozīcija ļoti plaša. Tas iekļauj visas eh, pasaules zonas. Ja visi pieņem eh, šādu regulējumu, tad rodas neatbilstība. Tādā gadījumā būtu pārāk plašs regulējums. Ja būtu and, tad būs atkal pārāk šaurs regulējums, jo tiks uzlikt pārāk daudz konkrētu nosacījumu un ierobežojumi. Un Eh, Eiropas Savienībai nebūs iespēja kontrolēt to, ko tā vēlas kontrolēt. Tā tad vai nu mēs spēsim rast kaut kādu kom, eh, kompromisu starp šiem diviem risinājumiem, jo, manuprāt, neviens ne otrs nav pieņemams, bet ja mums tas neizdosies, tad eh, politiski mēs atbalstīsim to, kas visvairāk pauž Eiropas Savienības vēlmi nodrošināt pēc iespējas plašāku regulējumu, un mēs tad izvēlēsimies vai variantu ar vārdu or angļu valodā, un uh, kā es teicu, varbūt tomēr būtu vērts mēģināt rast eh, risinājumu, kas atbilstu uh, citu valstu vēlmēm un tam, ko, piemēram, ASV un citas valsts varētu pieņemt. Vēl pāris citi elementi par kompromisu. Mēs izskatījām uh, lauksaimniecības produktu un izējumateriālu jautājumu Tur mūsu pozīcija ir diezgan pozitīva. Šajā tekstā pretēji ASV projektiem nav vispārēji izņēmumi. Tas nozīmē, ka mums ir jārod las, laba definīcija, lai mēs uh, nodalītu šīs finanšu institūcijas un gala lietotājus. Un uh, mēs nedrīkstam rast, eh, dot būtisks iespējas apiet eh, regulējumu. Mēs būtu vēlējušies, lai eh, ESMA Eiropas Vārdspēļu komitejas loma būtu stiprināta, lai būtu tā būtu skaidri definēta un lai būtu norādīts, ka vai konkrētā gadījumā konkrētam produktam ir iespēja saņemt zināmu kompensāciju. Manuprāt, par to būs runa nākošajā paredzētajā direktīvā, un, diemžēl, mums nebija iespējams iet pagaidām šajā virzienā. Euh, mēs tātad atbalstīsim ziņojumu kopumā kā tādu, un ja mēs varētu nepieņems pārāk ierobežojošu attieksmi pret trešajām pusēm, trešajām valstīm. Ja mēs pieņemsim variantu, kas būtu sarežģīts, tad ja visi to pieņemtu un ja visi par to nobalsotu, tas, manuprāt, ļaut nodrošināt pēc iespējas lielāku vairākumu, tādā gadījumā es nebūtu pret. Wolf. Ah, sorry. Um, ich habe nur zwei oder drei kurze Anmerkungen. Divi, trīs komentāri. Nebija tik ļoti iesaistīts šajos jautājumos, iesniedz tikai dažas grozījumus, bet nepiedalījos diskusijās. Bet 14. kompromis grozījums. Man labāk patika cits formulējums. Tur ir insisted CCPs must not be organized by users. Insisted vajadzētu teikt should not be owned only by users. Tātad to nevajadzētu atstāt lietotāju pilnīgā tādā īpašumā, kā līdzīga ICI e Londonā, konkrētajā šajā gadījumā. Mums vajadzētu sekot ASV praksei, un mums jau tik sacīts, ka akciju turētājs. To vajadzētu ierobežot uz 25-30% no akciju kapitāla. Bet šis organized, es īsti nesaprotu, should not be owned by, es ierosinātu šajā tekstā. 16. kompromisa grozījums, lingvistisks grozījums, tur ir dalītais balsojums. Uh, un pirmā dalītā balsot, uh, balsojuma beigās should not be included in risk management, should not be represented, should be represented in the risk management board. Un kas attiec cēdi 23 kompromisa grozījumu, es arī nepiedalījos šajās diskusijās un arī Alda diskusijās, bet man rodas jautājums, vai šī problēma neatrisinātos, ja mēs kaut ko kā tādu minimālo prasību, at the minimum, uzstādītu off-transactional un tā tālāk. Un tādā veidā mēs varētu arī pilnīgi būt mierā ar šiem grozījumiem, ar šiem priekšlikumiem. Tas būtu tā kā tāds minimāli, minimālais noteikums, uz ko varam balstīties. Un tad ir tāds jautājums, kur vēlos labāk izprast kādu lietu, referentkungs. Mums ir mērķis panākt labāku transparentu, caurspīdīgumu, pēc iespējas vairāk OTC mm, jomā panākt šo CCPS nodošanu, bet ziņojums, kāds tas šobrīd ir ar visiem grozījumiem, manuprāt, mēs šo mērķi arī sasniegsim. Thank you, Ola Schmidt. Paldies! Paldies, priekšsēdājs kundze. Es domāju, ka Langēna kungs ir veicis lielu darbu, izdarījis gan iz visu. Un es domāju, ka mums tas ir visiem jāatzīst, bet uh, tātad es esmu uzaudzis uh, komunistiskā valstī. Un tad jūs varat man uz to norādīt. Eh, tomēr man ir problēmas ar tekstu formulējumu, jo dažkārt man liekas, ka tad, tas ir kompromiss 11, 20, un es domāju, ka šajā ziņā Langena kungs ir norādījis uz šo ļoti vērtīgo instrumentu. Tomēr pavisam nesena vēsture liecina, ka šis instruments nav pietiekami labs, tas galīgi nav labs. Tomēr, protams, mums kaut kas ir jādara. Es domāju, ka tā tonis nedaudz, tam ir nedaudz populistisks tonis. Es domāju, ka vārds spekulācija e, ir gluži kā lamu vārds. Un es domāju, ka dažas no spekulācijām. Tad Eiropā ir tad, pilnībā izmainījušas tirgu, un mums kaut kas ir jā, jādara. Tomēr es tad eh, neatkārt, ne, nerunāšu vēlreiz par mūsu pieredzi. Varbūt eh, Eiropa to var izmantot, lai izl, uz, uzlabotu situāciju. Paldies! Man vairs, tad ne, ne, neviens um, vairs nevēlas izteikties. Tomēr, cik saprotu, Patriks vēlējās runāt. Priekšsēdētāji pavisam īsti papildinājums. Cvinbērns kundze jautāja, kāpēc nav, nav ņemt vērā grozījumi. Uh, sekretariāts to ieteica kā atsevišķu balsojumu. Tas nebija jautājums, kur es risināju. Mēs sākotnēji vēlā, vēlējāmies tos kā kompromisa grozījumus iekļaut. Sekretariāts nolēma, ka par tiem jābalso atsevišķi. Un tas bija arī pamatojums eh, jūsu jautājumam no 210. līdz 214. grozījumam. Kafēnkungs ir skaidrs, ka mēs visas nianses nevarēsim iekļaut. Jūs izteicāties par uh, eh, 23. grozījumu. Bija jau nopietnas diskusijas par šiem vārdiņiem vai vai un. Beigās mēs sacījām un. Bet zaļie, jūs jau tāpēc arī neiesaistījāties tieši šī vārda un dēļ. Tieši šīm viena vārdiņa dēļ, un sociālisti un demokrāti šodien sacīja, ka viņi gribētu redzēt vārdu vai, angliski or. Uh, Mēs piekrītam, mēs noraidām 23. kompromisu grozījumu un tad iekļausim papildus balsojumu par to, vai būtu vai vai un vārdiņš jāatstāj, un tas būtu godīgs balsojums, kurā katrs tad attiecīgi var pateikt, ko viņš domā. Es domāju, ar to pietiktu, ja man šķiet un pietiktu, ja būs lielākais vairākums, kas teiks vai vajag iekļaut, tad es tam piekritīšu. Tāpēc nav grozījumu, tāpēc arī kompromisu mums nevajag. Klinskungs, mērķus mēs sasniegsim, kas attiec uz uh, lingvistiskiem jautājumiem un priekšlikumiem, tas tiesa, daļēji tie ir ierosināti, ņemot vērā dažādas formulējums, kādi ir bijuši pieejami un nav būtiski mainīti. Tos bez būtiskām uh, iebildēm varam tā arī uzsvērt un šo vārdiņu organized by users, ko jūs ierosināt, te ir jautājums, ko var atbildēt, ka lielākajā, ja tālākā daļā, grozījuma daļā ir minēts, ka leģislatīvajā priekšlikumā governance ir īpašumtiesību noteikšana un regulējošās iestādes minēts. Tātad mēs to principā esam atrunājuši. Tāpēc jūs iebildat, kā ir pamatota, bet Mēs minējām piemēru, ASV piemēru, kāds ir tur šis reģistrs, jeb starpnieku iestādes, ko finansē sastais lielākais uzņēmums, kur viņiem ir jāsniedz informācija savu dati, un to finansē seši lielākie uzņēmumi. Tur ir trīs Eiropas uzņēmumi un trīs amerikāņu uzņēmumi. Viņi informē ASV teritorijā, bet tas mums nav pietiekami, un tas ir tas, tā ir tā fona informācija. 25% no ASV puses. Un Granfērkungs lūdza vienā no grozījumiem paredzēt 80%, vismaz 80%, kas būtu jāparedz darījuma starpnieku iestādēm, un tas ir slieksnis, ko mēs nevaram noteikt, kamēr nav definīcijas. Uh, Tas nozīmē, ka mēs šo jautājumu vispār nevaram tā atbalstīt. Un pēdējais komentārs no Šmita kunga par spekulācijām. Es to sacīju tieši domājot par Grieķiju un domājot, ka šīs spekulācijas nebija pārāk lielas, bet, protams, pastāv šādi gadījumi šo procesu pret Zaksu un citiem. Man nav jācitē šobrīd. Uh, kur ir radīti produkti bijuši un vienlaiks uh, kādi citi, un tādi krāpnieciski darījumi ir notikuši. Es gribu kādu citu piemēru minēt. Vakar uh, kāds pārstāvis no šīs jomas man informēja, ka, uh, informēja, ka lauksaimniecības jomā 2010. gadā 3,5 tonnas kakao, miljonu tonnas kakao tiks iegūtas. bet pārdotas tā kā 17 miljonu tonnas. Tas ir minēts līgumos. Un tās ir tīras spekulācijas, jo tikai reāli 20 tā daļa tiks izaudzēts. Un tās ir tīras spekulācijas. Tātad pastāv šādi gadījumi. Mēs nevaram teikt, ka tāda nav, bet tādas ir. Tāpēc Šmita kungs uh, Es domāju, ka mēs to varam vienprātīgi arī atrisināt, bet trīs lietas, ko Bolts mine, kundze minēja, šis vārdiņš - vai likviditāte un jautājums par e, dalību starpniec, starpnieku iestādēs. Un te nu es vēlos atkal pateikties jums par sadarbību, un es ceru, ka mēs varēsim noturēt balsojumu rītdien. Paldies! Varbūt eh, komisija varētu komentēt par šiem jautājumiem. Thank you, uh, Madam Chair. Piersens kunga vār, kungam vārds. Š, šī ir tātad ļoti vērtīga diskusija. Un tātad um, tik norādīts uz ļoti svarīgiem jautājumiem. Un es domāju, ka tā tad na, no mūsu puses nav nekādas nesaprašanās. Vairāk komentāri tā tad. Mums bija svarīgas diskusijas parlamentā pirms vairākiem mēnešiem. Es domāju, ka eh, tad ir nepieciešams šāds tā, eh, labs risinājums mēs to ņemam vērā, mūsu komisija un tad parlamentā norādījusi to, ka mūsu pieeja ir ļoti līdzīga tam, uz kādu norādīt ziņojumā. Man priecē tas, ka ir norādījums uz to, ka e, šie izņēmumu gadījumi e, norāda uz šiem sistēmiskiem gadījumiem. Un es domāju, ka mums ir jāizvērās no kļūdām, kas novada pie krīzes. Un ir jāizveido jaunas uh, finansiālās finanšu sistēmas. Otrais punkts. Tātad kā mēs vēlēt, vēlētos, lai tiktu pievērst papildus eh, uzmanība, tātad īpašuma tiesības, ir, kur ir vairāk juridiski aspekti. Es domāju, ka mums pašiem sev ir jā, jāuzdod jautājums, kāda ir problēma. Tā ir šī te, eh, šis te problēmas, kas var rasties starpnieku iestādē. Un ir, tad pirmais risinājums būtu īpašam tiesību ierobežojumi. šī, šī, šo starpnieku iestāžu īpašuma tiesības jau pastāv, un tātad kas mums ir jādara? Ir, un šeit ir iesaistīti svarīgi juridiski jautājumi. Kāda ir problēma? Alternatīvs risinājums būtu, vai ir pietiekami spēcīgi spēcīga iejaukšanās no valdību puses. jo tad, ja tiktu izjauktas pas, pasāvošās grupas, tam būtu juridiskas sekas. Tāpēc uh, tur ir nepieciešams tālākas diskusijas. Vēl viens uh, jautājums uh, - likviditātes menedžments. Tātad neviena starpnieka iestāde uh, tā nevar novērtēt uh, savu risku un tā nevar aprēķināt. Uh, tā nevar aprēķināt uh, maržas, un tādā gadījumā ir sistēmisks risks, uh, mieskaita darījumu starpnieku iestādēm. Trešais punkts ir tāds, ka mēs iespējams sastrādāsimies ar jums par uh, uh vietu, kur atrodas uh, šīs starpnieku iestādes. Un tālāk. Mēs nerunāsim tikai par and un or, par plašāku vai uh, šaurāku uh, definīciju, bet arī par šo atrašanās vietu location angļu valodā. Tātad par to mums arī būs turpmāk nepieciešams diskusijas ar parlamentu, tālāk izstrādājot šo regulējošo priekšlikumu, un mēs ņemam vērā Langena kunga priekšlikumu un arī pārējos ierosinājumus. Man vēl ir ceturtais komentārs, un eh, tas ir jautājums, ko darīt ar eh, suvener, suverēnajiem CDS. Jūs jau droši vien zinat, un Barņiekungs ir paziņojis, ka komisijas dienesti šobrīd ir eh, jau procesa noslēgumā, veicot izmeklēšanu, mēs esam uh, aplūkojuši situāciju par to, kurš uzņēmās kādas pozīcijas, attiecībā ar ko un kādas summas tur bija iekļautas. Tātad šī izmeklēšana drīz beigsies, un eh, tas eh, attiecīgi veicinās eh, komisāru darbību un ieteikumus, kas ir jādara, kas ir jāaizliec, kas nē, lai aizliegtu pozīcijas nesaktos CDS. Un vēl viens noslēguma punkts kam vajadzētu būt šajās riska komitejās. Mēs uzskatām ne tikai mieskaita dalībniekiem, bet, ja iespējams, šai riska komitejai vajadzētu eh, ļaut līdzdarboties arī starpnieku iestāžu klientiem piedalīties. Un tādā veidā būtu līdzsvarotāk un plašāk šī pārstāvniecība un lēmumu pieņemšana. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Pēc tradīcijas referentam ir pēdējais vārds, ja viņš vēl grib atgriezties uh, pie šīs tēmas. Eh, jā, vielen dank. Eh, Ham... Paldies. Attiecībā uz maksātnespēju, jeb saistību nepildas risku, mēs esam kādas prasības uzstādījuši un šim priešlikumam, ja es to pareizi atceros, tas nāca no Barņē komisāra puses rudenī. Un aicinājums bija nedaudz nogaidīt, līdz šis priekšlikums tiks izteikts. Un, manuprāt, tas ir ļoti pareizi. Mēs būtu pateicīgi kā parlaments, ja mēs ļoti drīz varētu šo pētījumu rezultātus iegūt. Otra lieta. Piersenkungs ļoti skaidri atbalstīja balsskundas formulējumu kompromisa grozījumā numur 10 attiecībā uz likviditāti un, kas svarīgākais kritērijs būtu šī likviditāte. Uh, politiskās grupas vēl var pārdom, padomāt, vai viņas atbalsta balsas kundzes priekšlikumu. Es vismaz to savai politiskajai grupai ieteiktu un ceru, ka mēs panāksim vairākumu. Pārējās lietās, protams, es domāju, ka mēs esam viensprāts. Paldies! Šķiet, ka tad, tad man nav jāatgādina tas, ka mēs rītdien balsojam un ka jautājum, tas būs arī jūnija plenārsēdē. Varbūt vēl jāparunās